par aktuālo situāciju saistībā ar Eiropas programmas migrācijas eh, jomas āriem aspektiem virzību uz jaunu migrācijas paktu. Un, protams, mēs sākam ar komisiju. Tā ka vārds Timerman kungam. Paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Frederika Mogarīni un es, man ir liels prieks šodien būt jūsu vidū. Kā jūs zinat, pēdējos pāris mēnešos mēs ļoti cieši esam sadarbojušies ar parlamentu jautājumā par cilvēku nelegāliem pārvadātājiem starp Turciju un Grieķiju. Tāpat arī par uh, traģiskajiem bojāgājušajiem notikumiem, bojāgājušajiem Egejas jūrā. Un šobrīd esam situāciju nedaudz mainījuši. Egejas jūrā cilvēku vairs neiet bojā un arī uh, Grieķijā ierodas daudz mazāks cilvēku skaits. Bet raugoties uz dienvedu uh, vidusjūru, cilvēki joprojām iet bojā, slīkst jūrā. Šie cilvēku pārvadātāji ir atraduši jaunu biznesa modeli, tā ka mūsu darbs vēl netū nav paveikts. Mums jādara tas pats, ko esam eh, darījuši attiecībā uz Egejas jūru, tas pats jāīsteno arī attiecībā uz eh, vidus jūru, jārod ilgspējīgus risinājumus. Mēs nevaram pieņemt eh, šo situāciju, ka tiek tik masveidīgi zaudēts cilvēku dzīvības, un mums jādara viss iespējamais, lai to apturētu. Tas nozīmē, ka mums iedarbīgāk jāiesaistās ar trešajām, ar šīm izcelsmes un tranzītu valstīm, lai risinātu migrācijas jautājumu ilgtermiņa skatījumā, bet arī tagad, tūliņ, Un sakot mēs, es šeit domāju Eiropas Savienību un dalību valstis. Pagājušo gadu mēs daudz ko iemācījāmies no notikumiem, arī notika Valets samits, un mēs tagad iesakam jaunu sadarbības veidu, tātad virzības jaunu migrācijas paktu sadarbībā ar trešajām valstīm, un mēs gribam lūgt jūs, Eiropas parlamentu, padomi, dalību valsts un Eiropas investīciju banku, sniegt mums pilnīgu atbalstu. Šis ietvars tajā ir pārdomāts, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, iestādes un trešās valsts varētu sadarboties, lai sakārtotu migrācijas plūsmas un lai nodrošinātu tādu labi pārvaldītu migrāciju. Ir uh, doma mobilizēt uh, visus Eiropas Savienības valstu un dalībvalstu spēkus uh, šajiem nolūkiem. Mēs ierosinam izmantot pozitīvos un negatīvos stimulus, lai atalgotu tās valstis, kuras vēlas efektīvi sadarboties ar mums un tādējādi nodrošinot arī, ka ir sekas attiecībā uz tiem, kas nesadarbojas. Tas nozīmē, mēs varam izmantot savu attīstības un tirzniecības politiku, lai izveidot šādus virs mehānismu. Dalību valstīm būs jāspēlē sava loma un jābūt gatavām īstenot šo pieeju ar savām darbībām, resursiem. Mēs izveidosim koordinācijas mehānismu, lai mēs uh, kopīgi varētu īstenot šo Eiropas Savienības ietekmi. Kopā mēs varam panākt daudz, daudz vairāk. Operatīvā izteiksmē mūsu īstermiņa mērķis ir uh, glābt dzīvības vidusjūrā, palielināt uh, to skaitu, kas tiek atgriezt atpakaļ, kam nav tiesības uh, palikt, un uh, lai migranti un bēgļi varētu palikt uh, tuvāk savām mājām, nevis uzsākt šāds bīstams dzīvību uh, apdraudošs ceļojums. Mums ir jārod uh, legālas migrācijas veidus uz Eiropu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, uh, nodrošinot arī šo bēgļu tālāk pārvietošanu. Mēs izvantosim, izveidosim plānu ņemot vērā izcelsmes un tranzītu valsti un labākos iespējamos risinājumus. Šī pieeja palīdzēs dot taustāmu labumu eh, bēgļiem, trešajām valstīm un, protams, arī Eiropas Savienībai un mūsu pašu pilsoņiem. Mēs ierosinam uh, pirmo tādu darbības uh, etapu ar Jordāniju, Lībiju, Maliju, Senegālu un uh, Etiopiju Tāpat eh, palielināsim sadarbību ar Tunisiju un Lībiju. Tātad sākumā uzsvars tiks likts, lai uzlabotu robežu pārvaldību uz vietas. Tas nozīmē, ka nepieciešams atbilstošs finansējums. Āfrikas trasta fonds eh, tiks stiprināts nekavējoties ar 500 miljoniem eiro no Eiropas attīstības fonda rezervas. Mēs aicinām dalību valstis likt eh, klāt tikpat, lai viens miljards mums būtu kopā. Tas jādara tagad, nevis gaidot, kad atkal apgāzīsies nākamā laiva jūrā. Bet runa ir ne tikai par līdzekļiem. Runa varbūt pat vēl vairāk ir par labāku līdzekļu mobilizēšanu, runājot par tiem līdzekļiem, kas jau ir mūsu rīcībā. Mums ir jāapvieno savus resursus, kopumā 8 miljārdi eiro varētu darīt pieejam, lai atbalstītu uh, vienošanās turpmākajiem pieciem gadiem. Skatoties uz izaicinājumiem, mums jādara vairāk, lai uzlabotu iespējas tieši izcelsmes valstīs, tā lai cilvēki nebūtu spiesti doties prom. Un šai sakarībā mums ir jāpārskat savus tradicionālās attīstības sadarbības modeļus un lielāka loma jāpiešķir tieši privātiem investoriem. Kaut gan investīcijas ir atšķirīgas reģionos, mēs domājam, ka mēs varētu arī ārpus Eiropas uh, atkārtot, nu, tādā veiksmīgā veidā, varbūt īsti nekopējot, eh, bet, nu, kaut kādā veidā mm, atgādinot mūsu strateģisko investīciju fondu kas eh, varētu izmantot privātās investīcijas attīstības valstīs, sākot ar Āfriku un arī tālāk Eiropas Savienības kaimiņu valstīs. Eh, priekš tā mēs mobilizēsim 3,5 miljārdus eiro, Un eh, vēl liekot klāt citas investīcijas, mēs to varētu palielināt līdz 31 miljārdam, un mēs varētu panākt pat 62 miljārdus, ja dalībvalsts un citi vēl arī liktu klāt no savas puses. Esmu pārliecināts, ka tāda, tādējādi rīkoties mēs varētu konkrēts eh, rezultātus panākt ar saviem partneriem. Un tāpēc mums ir nepieciešama visu Eiropas institūciju, dalībvalstu un eh, partneru valstu vēlme sadarboties. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies eh, komisijas vicepriekšsādātāju kungam. Tagad uh, augstajā pārstāvē Mogarīnī vārds. Paldies uh, priekšsādātāju. Uh, labdien, priekšsādātājs kundz, godātie deputāti. Un uh, es vēlētos izteikt līdzjūtību visiem kolēģiem par uh, Bonanno kunga bojāēju un uh, Viņš ir strādājis gan Itālijas parlamentā, gan arī Eiropas parlamentā. Protams, politiskajās debatēs mēs visi ieņemam savas lomas, un tomēr mēs esam cilvēki. Es vēlētos izteikt visdziļāko līdzjūtību viņa sievai, viņa bērniem, viņa politiskajai grupai. Un tagad eh, pārēju uz angļu valodu. Šodien diskutējot par šiem jautājumiem, mūsu piedāvātie risinājumi kopā ar komisiju, ar Francu. Es domāju, ka mums um, ir jāvienojas politiskos terminos un um, mums ir uh, konkrēti jārunā par to, ko mēs darīsim turpmāk. Tātad, ko darīs institūcijas, ko darīs komisija, ko darīs parlaments padome. Tātad pirmais Mēs eh, šodien kopā diskutējam, un pagājušajā mēnesī mēs eh, diskutējām par bēgļiem, un eh, šī komisija strādā šādā veidā. Mēs mēģinām uh, apkopot visa veida instrumentus, iekšējos, ārējos, un mēģinam to visu ietērt strateģiskā vīzijā. Vēlētos pateikties ne tikai Francam, bet arī komisijas dienestiem, kuri savā starpā sadarbojoties mūsu darbu padara stipri vienkāršāku. Otrais, ko vēlējos pateikt, mums ir jānodrošina paradigmas maiņa. Mums ir jāatsakās no šiem stāstiem, ko esam dzirdējuši līdz šim. Tātad tas, ka bēgļu krīze ir Eiropas krīze, par to esam runājuši jau ilgi. Nē. Atcerēsimies, ka lielākā daļa bēgļu tomēr paliek Āzijā, Āfrikā. Visi nedodas uz Eiropu un arī nekad nedosies. Tāpēc es vēlētos beidzot sākt runāt par bēgļu krīzi kā par globālu problēmu. Vakar es tikos ar apvienoto nāciju organizācijas priekšsēdētāju Ņujorkā, un mēs gatavojamies bēgļu samitam Septembrī ģenerālajā asamblējā apvienoto nāciju organizācija runās par bēgļu jautājumiem. Tātad tā ir globāla problēma, tā skar gandrīz ikvienu reģionu un ir jāiesaistās gan valstīm, gan reģioniem, gan katram atsevišķam cilvēkam. Eiropa, protams, mēģina darīt, ko tā spēj - glābt dzīvības, glābt slīkstošos. Mēs esam izglābuši desmitiem tūkstoši cilvēku jūrā bet eh, mum, mēs nedrīkstam runāt tikai un vienīgi par tiem, kuri dodas pāri jūrai. Ir ļoti daudzi, kuri mirst, dodoties pāri tūkstnesim. Šie cilvēki nekad nenonāk mūsu televizoru ekrānos, bet arī par šiem tūkstnesos bojā gājušajiem mums ir jārunā. Tātad mums ir nepieciešama globāla partnerība, jo tas ir globāls fenomens, ar ko mēs sastopamies. Un trešais. Uh, mums eh, daudz lielāka uzmanība mūsu partnerības aspektos ir jāpievērš eh, vidusjūras reģionam, Jordānai, Libānai, Par to mēs runājām februārī, un, eh, protams, eh, šie noslēgtie līgumi ir jāsāk īstenot, bet mums ir uz, daudz lielāka uzmanība jāpievērš arī Āfrikai. Gan ekonomisku, gan eh, demogrāfisku apsvērumu dēļ Āfrika arī turpmāk būs tas kontinents, kurā cilvēki lielā mērā pārvietosies. Un eh, šāda situācija saglabāsies vēl kādu laiku. Mums ir nepieciešams strateģisks skatījums un piedāvājums un politika, ko mēs īstenojam. Tā tad eh, bieži vien eh, tieši politika politika, kas, ir, kas tiek īstenota Āfrikas valstīs, liek cilvēkiem pamest šīs valsts. Tātad mums ir jāsadarbojas ar Āfrikas valstīm, stratēģiskākos aspektos. Tātad, ko mēs darīsim? Francis jau pieminēja ekonomiskos eh, apsvērums, ekonomiski, kā mēs palīdzēsim. Tātad, eh, Āfrikas trasta fonds, mēs tajā uh, ieguldīsim 2,8 miljārdus tieši migrācijas jautājumu sakārtošanai Āfrikā. Un šeit vēlētos griezties pie dalību valstīm, lai tās dotu savu ar tavu. Uh, jo visiem ir sava roka jāpieliek. Un trešais - atjauni, atjauno, atjaunotie līgumi. Jordāna un Libāna, kā es jau teicu, ar Londonas konferencē gada sākumā mēs šos līgumus noslēdzām, tagad šie līgumi ir jāsāk īstenot. Nigēra, Senegāla, Malī un Etiro, Etiopija ir nākamās prioritārās valstis, un 7-8 eh, mēnešu laikā mēs ceram, ka mēs noslēgsim šo procesu. Debats jau no, notiek gan ar valdības pārstāvjiem, gan arī ar eh, pilsoniskās, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Un eh, bieži vien šajās valstīs ir reģioni vai, teiksim, pat ciemati, no kuriem nāk bēgļu vairākums. Un sakārtojot šīs situācijas, mēs varētu palīdzēt arī bēgļu plūsmas pārvaldībā. Un e, ieguvēji būs visi. Mums ir jāatsakās no tikai un vienīgi naudas iepludināšanas, mums ir vairāk jāinvestē Āfrikā visādos veidos. Ko nozīmē ieguvēji būs visi? Tas tieši to arī nozīmē, un globālajam izaicinājumam mums ir jāpiedāvā globāls risinājums. Tātad šīs valstis ir gan bēgļu plūsmas tranzīta valstis, gan arī bēgļu izcelsmes valstis. Un tas nozīmē, ka mums vajadzētu palīdzēt gan vietējām varas iestādēm, gan infrastruktūras sakārtošanā. Trešais. Uh, ilgtermiņa mērķi. Frans to jau pieminēja. Mēs um, gatavojam um, ilgtspējīgu tādu plānu, un mēs to uzskatām, ka tas būs sava veida jaunas pasaules atklāšana pēdējos uh, divos, pēdējās divās ārlietu padomēs. Mēs esam tieši runājuši par investīcijām Āfrikā. Uh, Ko tas nozīmē? Tādā ļoti vieg, viedā veidā e, salikt kopā privātās investīcijas, nebaidīsimies piesaistīt privāto sektoru, starptautiskās finanšu institūcijas un komisijas piedāvāto naudu. Starptautiskās finanšu institūcijas varētu būt savu veidu garantētājs. Un e, mēs vēlamies izveidot ilgtermiņa investīciju plānu mūsu partneriem. jo bieži vien mūsu partneriem ir nepieciešams atbalsts ekonomiskās izaugsmas stiprināšanā. Es e, tiešām ticu, ka šāds skatījums ir vislabākais, jo tas ir gan ilglaicīgi strateģisks, gan arī sāk darboties tūlīt. Un tas tādā visaptvarošā veidā stiprina tos priekšlikumus un vīzijas, kuras pieņēmām migrācijas e, darbkārtībā pagājušajā gadā. Un um, balstoties uz Valetas samita rezultātiem, kurā mēs iedibinājām sadarbību ar mūsu Āfrikas draugiem, un arī pagājušajā gadā paveiktais ir jāturpina. Un to mēs arī darīsim. Paldies! Thank you very much, madam. Liels paldies! Un tagad uh, politisko grupu pārstāv. Pirmais, Vēberkungs kolēģi. Uh, priekšsēdētājs kundze, augstgodētā priekšsēdē, komisāsijas priekšsēdētāja vietniece. Uh, par uh, migrāciju notiek aktīvas debates, un šeit mēs varam runāt par mm, medaļas divām pusēm, jā, vairāk palīdzēt, vairāk uh, partnerības, bet no otras puses Eiropa ir jāsargā no jauniem uh, migrācijas viļņiem, un uh, mums ir jārisina, uh, jāpievērš abām medaļas pusēm. Un komisijas pārstāvis ļoti skaidri norādīja, ja būs labi komisijas priekšlikumi, tad Eiropa varīs arī tos īstenot. Tagad ārkārta situācija Balkānos ir atrisināta. Egejas jūrā ir uh, šī plosma mazināta, uh, tur uh, iet mazāk cilvēku bojā, bet Eh, tagad uh, ir investēti jau simtiem tūkstoši eiro Turcijā, un š, šī vienošanās darbojas, un uh, mums ir jāapzinās, ka tas ir ilgtermiņā risināms jautājums, tātad spēt uh, kontrolēt migrācijas plūsmas. Mēs arī esam panākuši vienošanos par krasta apsārdzes spēkiem Eiropā Uh, Lībe komitejā un uh, tagad uh, nu, nepareizi ir apgalvot, ka attiecībā uz Āfrija, Āfrikas fondu, ka mm, padom, ka dalību valstis neveic savas saistības. Tā tas nav. Pārdomas pārstāvjiem būtu bijis jābūt šeit klāt, lai to atspēgotu. Un tagad mums ir jārunā par stratēģisko uh, sadarbību ar uh, Āfriku. Uh, šī kontinenta nākotne ir cieti, cieši saistīta ar Eiropas nākotni. Tā ir saistīta ar Āfrikas kontinenta attīstību. Un es Eh, vēlos piesaukt eh, un pateikties eh, komisāriem Timermanam, Mogherīni un komisāram Hānam un Avramopuls par labo sadarbību. Un ir paredzēts, ka Eiro, ka Āfrikas iedzīvotājs kārts divkāršosies nākotnē, un tādēļ mums šī problēma ir jāuztver ļoti nopietni. Mēs nevajag runāt par līdzcietību uh, pret Āfriku, bet mums ir jādomā arī par savām interesēm. Mums ir jādomā par uh, naudas investīcijām, par to līdzekļu labāku izlietojumu, jāmeklē jauni ceļi un ir jāizmanto arī svīras uh, šajā procesā, jābūt konstruktīviem. Un ļoti svarīgs instruments ir tirsniecības politika uh, Eiropas rokās. Mums jāveido partnerība un ir arī skaidri jāsaka mūsu partneriem Āfrikā. Ja viņi nesadarbojas, neuzņem atpakaļ uh, izraidītos uh, bēgļus, tad mēs nevaram darboties pa vecām, tad ir jāsaprot, ka tas tā neturpināsies. Un tas mums ir skaidri jāpasaka mūsu Āfrikas partneriem. Un uh, es uh, gribu arī pateikties par to, ka mēs diskutēsim šodien par legālo imigrāciju, par zilo karti un tās turpmāku attīstību. Un es gribu norādīt arī uz to, ka Eiropas Savienībā miljoniem cilvēku ir bez darba, miljoniem jauniešu kontinenta dienvidos ir bez darba, un mana uh, Frak, eh, grupa grib jautāt, eh, eh, norādīt, ka šī zilā karte nevar būt līdzeklis, lai atkal jaunus imigrantus piesaistītu Eiropai, bet mums ir jārisina jautājumi arī jauniešu interesēs, jādomā par jauniešiem. Un Eiropa to var paveikt kopīgiem spēkiem un to paveiks kopīgiem spēkiem. Paldies, Weber kungs! Es gribu teikt, ka m, mm, pirmajā raundā nebūs iespēja uzdot zilās kartītes jautājumus, un tagad vārds Pitēlas kungam. Grācie. Paldies. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātie kolēģi. Es domāju, ka mums beidzot ir jāsāk kļūt būt godīgiem. Mēs esam bijuši pārāk tuvredzīgi pēdējos gadus. Mēs neredzējām, ka mūsu acu priekšā aug jauns kontinents un augšā kontinenta problēmas, augšā kontinenta iespējas. Mēs to visu neredzējām. Ja mēs būtu to visu redzējuši ātrāk, tad mēs jau daudz labāk varētu stāties pretim šiem izaicinājumiem. Un tagad uh, atcerēsimies, ka visi lielie izaicinājumi, kas ir mums, tas attiecas arī uz Āfriku. Cīņa pret terorismu, piemēram, vai mēs varam cīņu pret terorismu pabeigt bez eh, Āfrikas uh, līdzdalības arī reliģiskie kāri, ekonomiskā izaugsme, civ, civilā attīstība, ekonomiskā. Āfrika ir mūsu partneris, tāda bijusi vienmēr, un tagad, pateicoties Itālijas valdībai un komisijai, vēlētos pateikties Mogarīnī kundzei un Timermans kungam un visai komisijai, mēs beidzot sākam iet šajā virzienā. Bet eh, es vēlētos varbūt eh, pieminēt divus aspektus. Pirmais - finansējums. Jā, 500 miljoni komisija tos ir sagādājusi. Tā tad eh, tas ir vienīgais, ko komisija piedāvā, bet nu labi, tagad tā tad dalību valstīm būtu jādod sava artava. Bet um, nepietiek tikai ar vārdiem vien. Nepietiks, ja jūs griežaties pie dalību valstīm ar lūgumu lūdzu dodiet naudu. Jūs pieminējāt šo sfīras efektu vai multiplikācijas faktoru. Ko tas nozīmē? Eiropas investīcija banka arī varētu būt partners, par partneris, bet um, viņiem ir jāmaina sava attieksme, jo nevar būt tā, ka viņi finansē projektus, kuri ir klasificēti kā 3A, jo šādu projektu Āfrikā principā nav. Es domāju, ka visiem projektiem ir jāsaņem um, tāda vai citāda veida atbalsts. Nākamais politiski un kultūrāli Āfrika ir mūsu sadarbības partners. Mēs nevaram visu laiku runāt tikai un vienīgi par drošību. Protams, um, Mēs vēlamies sakārtot šo migrācijas plūsmu, palīdzēt jaunajiem afrikāņiem, kuri ierodas Eiropā un tā kā atņem darbus eh, Eiropas jauniešiem. Tā nav taisnība. Vai kāds ir paskatīj, paskatījies uz skaitļiem, uz statistiku? Šī programma, ko jūs piedāvājāt, runā par drošību, bet galvenais ir, mums ir jāizveido pilsoniska, stratēģiska, ekonomiska sadarbība ar Āfriku. Ja tie būs tikai vārdi un tikai naudas plūsma vienā virzienā, tad tas nedarbosies. Es uzskatu, ka mums beidzot ir jāizveido ļoti plaša alianse, tad tas darbosies. Paldies! Kjū. Paldies! Nākamā runātāja Stīvens Skundze. Dankjewel, voorzitter, collega's. Paldies, eh, kolēģi, Komisijai šodien ir eh, izstrādāts eh, masterplāns, lai eh, sniegtu atbalstu tranzītu valstīm arī Āfrikā. Mums ir jācīnās pret cilvēku nelegāliem pārvadātājiem, bet ir un arī par migrantu nosūtīšanu atpakaļ. Mēs gribētu prasīt, lai valstis ap vidusjūru tiktu vienotas mēs gribētu teikt, ka tās, ko mēs dzirdam no Eiropas Savienības, ka migrants nosūtīs atpakaļ uh, Tunisija, Eģipte, Mālī un tā tālāk, tāpat laikā ir jāstrādā arī pie īsto bēgļu izvietošanas. Tātad uh, tāda ir mūsu mantra šobrīd - Eiropas Savienības robežu kontrole. Un uh, skatoties, kāds šobrīd ir mūsu darbs, veicot dažādas operācijas. Mums ir jānodrošina, lai tam visam būtu vienota pieeja. Paldies, Verhofstāda kungs nākošais. Much, Paldies, cienījamie kolēģi. Pirmkārt, gribētu teikt komisijai, ka man ir liels prieks par šo globālo pieeju, kādu jūs esat uh, finalizējuši šorīt. Tātad par Eiropas robežām un uh, kasta apsardz, jaunā migrācijas un patvērums sistēma. Cerams, ka pabeigsim to līdz gada beigām, un tagad ir jaunie priekšlikumi migrācijas jomā. Nu, jāsaka, tas viss ir tās nedaudz personīgs jautājums, jo mana pirmā padomu sēde, bet 99. gadā Ziemijas, eh, Ziemeļos Tamperē, kur mēs toreiz nolēmām, ka sākot no šī brieža būs eh, Eiropas migrācijas un patvērumu politika, tika pieņemams principāls lēmums, eh, tas bija 99. gadā, un, nu, tagad pēc 17 gadiem, jāsaka, bezbeidzot, varbūt esam kaut kur nokļuvuši tā, kas pozitīvi noskaņots par šo vispārīgo pieeju, bet esmu vairāk kritiski noskaņots par domu, veidot šos migrācijas eh, paktus ar trešajām valstīm. Ja tas tā ir, um, tad eh, varbūt jūs vienkārši gribat eh, atveidot, multiplicēt šo paktu ar Turciju, tad, nu, man tas šķiet ļoti problemātisks jautājums, jo, nu, būsim godīgi, man šeit ir priekšā Amnesty International ziņojums, kas nāca klējā pirms nedēļas par šo Turcijas darījumu. Eiropai tas ir ceļš uz priekšu. Tātad mazāk cilvēku nonāk Eiropā, bet ja, vismaz eh, tajā vidusjūras eh, reģionā, jo šobrīd eh, atkal caur citām vidusjūras reģionu pusēm iekļūst cilvēki Eiropas Savienībā. Un neatkarīgi no tā visa, ko raksta ziņojums, ka Bēgļiem tas nav risinājums viņu problēmām. Viņi dzīvo šausmīgos apstākļos, ir vairāk kā simt tūkstoši šādu migrantu, kas ir uh, iesprūduši uh, pie tās sienas, ko Turcija būvē, burtiski kilometru pa kilometram ar robežu Sīrijas. Tāpat laikā nav iespējams šiem cilvēkiem dot patvērumi, jo Turcija nav ratificējusi visus uh, Eh, Ženēvas konvencijas protokolus un attiecībā uz, to, uz patvērums liekšanu tātad tas nav iespējams. Un secinājums ir tāds, ka bēgļiem šis pakts ir traģisks, tā ir drāma, tā ir problēma. Un tad šodien teikt, kā mēs esam rasu, raduši risinājumu problēmai un mēs vienkārši duplicēsim šo paktu ar Turciju, eh, darīsim tāpat ar citām valstīm, no nu, es atvainojos, tas nebūs eh, ceļš uz priekšu nākotnē. Uh, Tas vienkārši nozīmē, ka mēs dosim jums naudu, jūs dodiet mums bēgļus. Nu, tā nevar būt. Tāds uh, pakts nav iespējams. Mans priekšlikums ir tā vietā, lai būtu šis migrācijas uh, pakts, ir nepieciešama reāla partneru sadarbība ar šīm valstīm. Un tas ir tāds riskants elements. Tas nozīmē, ka kopā, bet tas nozīmē, ka mēs kopā, Eiropieši, uz atveram uzņemšanas centrus šajās valstīs migrantiem un bēgļiem Lībijā, Ēģiptē, Tunisijā, eh, Libānā, Jordānijā, Ziemeļāfrikas valstīs un tad kopīgi mēs eh, pārvaldam šo darbu un nosakam, kurš ir reāls īsts bēglis, kuru var pārvietot uz Eiropas Savienību, tā tad tā būtu viena iespēja, vai arī konstatējam, kurš ir migrants, Un tad tur mums nepieciešami projekti tranzīta valstīs vai izcelsmes valstīs, lai dotu viņiem iespēju dzīvē un nākotnē šajā izcelsmes valstī. Un šai ziņā situācija ir daudz labāka, jo neaizmirsīsim, ka Āfrikas izaugsme ir no 4 līdz 5 procenti šobrīd, tā ka ir pamats labiem projektiem šajās tranzīta valstīs. Un tāpat izcelsmes valstīs tas, manuprāt, būtu risinājums nevis teikt, Mēs dosim jums naudu, mēs jau naudu jums sastā, sasolījām pirms 20 gadiem, neesam to devuši, bet tagad jums būs nauda, ja jūs varat paturēt bēgļus pie sevis. Manuprāt, tas nav pakts. Ja tas ir pakts, tad es esmu pret šādu paktu. Un eh, es ceru, ka mums eh, varēs būt iespēja veidot reālas eh, partnersadarbības, izstrādāt projektus ar tranzītu valstīm, un tādā veidā mēs varam strādāt un virzīties uz priekšu. Tā ka mums ir nepieciešams pieslīpēt jūs projektu šādā ziņā. Un pēdējais elements - jautājums par uh, zilo karti. Te gribu teikt, ka uh, zilā karta nepastāv, ir desmit tūkstoši zilo kartīšu šobrīd. Tas ir labs uh, centiens. Es nedomāju, ka. Uh, Piemēram, kungs, ka tas būtu labākais ceļš uz priekšu. Es domāju, ka nepieciešama viena zilā karte, tā kā ir viena zaļā karte ASV, tad ir nepieciešama viena zilā karte uh, tā vietā, lai kāda direktīvas rezultātā būtu 28 zilās kartas Eiropā. Es domāju, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir uzdevums kopā ar jums prasīt, lai padomu pieņem vienu sistēmu, 28 sistēmu vietā, kas varētu izrietēt no šīs direktīvas. Paldies! Paldies! Un nākošā Spinelī kundze. Cie. Nel Migration Compact citate sei volte Tātad šis e, migrācijas pakts e, tas ir sava veida priekšlikums, e, kurā mēs runājam par tiesībām un pierākum, pienākumiem, bet es uzskatu, ka tās ir slikts aizsaks, slikts plīvurs cilvēku izraidīšanai. Uh, Tie tūkstoši, kuri maijā noslīka vidusjūrā, ko mēs tā labā esam darījuši, tikai teikuši, ka jāpalīdz cilvēkiem, jāpalīdz cilvēkiem. Mēs daudz runājam par atpakaļ atgriešanu un robežu stiprināšanu. Vai tiešām jums šķiet, ka tas ir risinājums? izveidot bēgļu nometnes, kurās bēgļi dzīvotu gadiem. Vai tas ir izcinājums? Sudāna, Eritreja, kurās karš plosās jau gadiem. Kā mēs eh, to risināsim? Vai šīs valsts ir iekļautas nolīgumā ar Turciju? Šīs valstis, jā, jūs sakat, ka tām ir jākļūst stiprākām, bet uh, Es vēlos jums uzdot jautājumu un dzirdēt atbildi. Jūs zinat, par ko jūs vispār runājat. Jūs izmantojiet psiholoģisko teroru, bet uh, apsūdziet arī Itālijas valdību, ka tā nedara to, ko tai vajadzētu. Bet uh, ko tad Itāļi var darīt vairāk nekā līdz šim? Sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi. Es uzskatu, ka pie tā novedīs eh, mūsu noslēgtais līgums ar Turciju. Mogarīnī kundze, jūs īstenojat tādu politiku, ko pieprasa Eiropas galē labējie. Paldies, eh, Paksas kungs nākamais lūdzu. No, I'm sorry. Uh, Madam, sorry. Sargentīnī kundze nākamā. Es atvainojos. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji priekšsēdētāji Timermans uh, kungs uh, atkal runāja par Eiropas Savienības Turcijas vienošanos un tagad tiek plānota jauna vienošanās ar Āfrikas valstīm, kur uzdevums būtu uh, novērst to, kā cilvēki dodas prom no savām valstīm, mazināt migrāciju, un tagad mēs pieļausim tās pašas kļūdas, kas attiecībā ar Turciju ir piekļautas. Mēs, mums vajadzētu jautāt, kā varam jums palīdzēt, bet uh, Eh, šeit Eiropā eh, populisti eh, prasa vienkārši apturēt migrācijas plūsmas. Palūkosimies uz skaitļiem. Es šaubos, vai izdosies sasniegt izvirzētos mērķus. Šī gada pirmajā pusē ir bojā gājis vairāk cilvēku nekā visā pagājušajā gadā. un cilvēki joprojām turpiniet bojā. Mums ir jādomā par to, kā sniegt palīdzīgu roku Āfrikai. Jūs uh, minējāt, ka nabadzība ir viens no tiem iemesliem, kādēļ cilvēki dodas uz Eiropu. Un uh, ka būtu jāvēršas pret cēloņiem. Tāpat laikā tiek grauti attīstības pamati. Uh, Uh, mērķis ir cīnīties pret nabadzību. Tas ir ierakstīts arī Lisabonas līgumā, bet tagad šā, šim mērķim paredzētā nauda tiek novirzīta robežu slēgšanai un uh, cilvēku bloķēšanai. Ja slēgs, slēgs robežas, tad nebūs vairs cilvēkiem pārtikas. Uh, Tāds ir šis secinājums. Palūkojieties uz attīstības palīdzības uh, ministriem ESAO, uh, un tagad mēs šīs robežas slēdzam. Uh, eksperti uzskata, ka attīstības trūkums atsevišķās valstīs apdraud kopējo globālo attīstību pasaulē, un Eh, mums kopīgiem spēkiem ir eh, šīs problēmas jāpārvar. Un eh, jūs pats esat savulaik teicis, ka nav nekādu attaisnojumu valstīm, kuras nepiešķir 0,7% attīstības palīdzībai no IKP, bet tagad um, mēs atkāpjamies no šiem mērķiem, mums būtu jācīnās pret nevienlīdzību priekšsēdētāji. Acīm redzot, ir radušās problēmas ar tulkojumu vācu valodā. Mēs cenšamies tās šobrīd atrisināt. Nebija. Nākamais runātājs Paksas kungs. Priekšsēdētāji, viceprezidents kundze, kolēģi. Kā mēs zinām, uzticību nevar nopirkt par naudu. Uh, Pat ja mēs kādu arī varam uzpirkt, tad tikai uz neilgu laiku. Vai tagad komisija ierocina uzpirkt uh, Āfrikas valstis par dažiem uh, miljārdiem eiro, lai tās aptver uh, migrācijas plūsmas? Uh, līdz šim uh, izmantotie 6 miljārdi Turcijas uh, uzpirkšanai arī mm, nav, eh, neko nedos, jo nauda tiks iztērēta, bet problēma joprojām uh, paliks aktuāla. Varbūt tad mums pat būtu jāsāk maksāt nodevas teroristiem, lai viņi uh, nerīkotu terora aktus Eiropas uh, valstu galvaspilsētās, Parīzē, Briselē, citviet, Varbūt arī tādu priekšlikumu tad mums vajadzētu apspriest. Un es atkārtoju to, ko teicu migrācijas krīzes sākumā. Galvenais, uh, galvenajam priekšnosacījumam līgumos ar Āfrikas valstīm ir jābūt uh, robeža apsardzībai šai uh, reģionā. Un uh, investīcijām atbalstam šīm valstīm ir jābūt saistītām ar uh, miera nodrošināšanu šai, šai valstīs. Un tāpat profesionāli ir jānodrošina Eiropas dienvidu robežu apsardzība nevis eh, jāīsteno kvotu politika, kas tikai vēl eh, stimulēs migrāciju, jo tas eh, tiek uztvērts kā signāls, ka mēs šos cilvēkus šeit gaidām un uzņemsim. Un uh, Eh, ja plosās ugunsgrēks, tad ir pat jānocērt mežs, jābūvē eh, barjeras, lai eh, nevarētu izplatīties ugunsgrēks, bet ne jau aizliegt pārdot sērkociņus. Paldies, nākamais runātājs ir Vilēmska kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi atkal eh, nomenklatūras pārstāv šeit Eiropā, eh, komisāri un lielāko eh, grupu pārstāvi atkal runā par migrācijas fenomenu un tagad grib sadarboties ar Mu Mubaraku. Savā laikā bija sadarbība ar uh, ar uh, Sīriju, ar, um, ar citiem vadītājiem, un tad bija paredzēts, ka pēc arābu pavasara viss uzlabosies, bet tā tas nebija. Mēs piedzīvojām migrācijas plūsmas, un kuri, kuri tad prasīja šīs, eh, šos uh, Um, migrantus, kuri priecājās uh, lielie autoražotāji Vācijā, Mercedes, uh, BMW, citi, jo viņi cerēja saņemt arvien lielākā skaitā lētu darba spēku. Un ir jāsaprot, kādu politika tiek īstenota. Austrijā vienmēr mums ir bijusi atvērta sirds tiem, kam ir nepieciešama palīdzība un aizsardzība. Tas bija 58. gadā Ungārijas gadījumā, 68. Uh, gadā uh, Čehoslovākijas gadījumā, pēc tam uh, Uh, bijušā Dienvidslāvijā, bet tagad mēs saskaramies ar parādību, ka cilvēki ir izbraukuši cauri drošām trešajām valstīm, kuras nav viņiem pietiekami drošas, un viņi dodas pie mums, un mums ir jāsaka stop, jāpieliek punkts. Un mums ir jādomā uh, arī par to, kā izveidot drošas zonas uh, šajā reģionā, kur cilvēki varētu palikt jau pretējā. Ja Uh, gadījumā uh, šie kuģi turpinās grimt un cilvēki dosies uz Eiropu. Paldies! Thank you. Next speaker. Paldies, Zarņāpuls kungs nākošais. στα ελληνικά νησιά ή ανοιχτά στρατόπεδα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Paldies, uh, sit situācija ar eh, bēgļiem eh, Grieķijā ir eh, tāda, ka var rasties maldinošs iespējas labējo populistu ietekme. Tie, kas nav piedzīvojuši karu un nezin, ko tas nozīmē, un uh, ja cilvēki ar bērniem stāv lietu un dedzinošā saulē un pēc tam uh, met prom ēdienu un saka, ka tas nav pat sunim piemērots. Un bēgļi saka, mums nav vairs nā, nākotnes uh, vienošanās ar Turciju Eh, liecina, kādā virzienā viss attīstās. Patiesībā šāda vienošanās situācija tikai vēl pasliktina. Un tagad Grieķijas tauta ir palikusi, nonākusi izolācijā, atstāta eh, viena pati, tā jātiek galā ar šīm bēgļu plūsmām un um, mums ir nepieciešams atbalsts infrastruktūras izveidē. Mecels kundze, paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, novērtēju šīs debatas. Mums ir kā politiķiem eh, jābeidz vienkārši cēst ugunsgrēku, bet jāķerās pie pašiem cēloņiem migrācijai. Pretējā gadījumā ar mūsu darbu vienmēr nepietiks, būs par vēlu un par maz. Mums ir jānovērš tas, lai šādas situācijas atkārtotos. Migrācija ir globāla parādība, bet tur ir nepieciešami proporcionāli soļi un līdervadība Eiropai ir eh, jāvirzās tālāk, jāskatās nākotnē un eh, jābūt atbildīgiem nākotnes eh, priekšā. Uh, Mēs jau no komisijas dzirdējām, dalību valstiem arī ir jāliek no savas puses līdzekļi, lai mēs varētu šo kapacitāti stiprināt uh, trešajās valstīs. Mums ir jāiepumpē investīcijas attīstības valstīs. Tāds kā Māršala plāns, kas dos cilvēkiem iespēju nākotnēji bez bailēm. Protams, nepieciešama labāka atpakaļ uzņemšana un uh, atpakaļ nosūtīšana tiem, kas nav tiesīgi uzturēties šeit. Trešajām valstīm jādara vairāk, lai pieņemtu savus pilsoņus atpakaļ. Uh, tam ir jābūt mūsu saruna pašā pamatā. Un tad mēs mēs varam eh, arī stiprināt kapacitāti savā tiesu un arī patvērums sniegšanas sistēmā, tā lai cilvēkam nepieciešama aizsardzība varētu rast drošību arī citās valstīs, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Nākošam runātājam divas minūtes. Godātie kolēģi, eh, Džanī Pitella jau norādīja, mēs tiešām augstu vērtējam šo iniciatīvu, bet daudzās Vācijas prešsa, plašsaziņas līdzekļos tiek atspogļots, ka tiek izdarīts spiediens uz Vā, Āfrikas valstīm. Tā tas nav. Galvenais akcents ir uz partnerību, lai cīnītos pret bēgšanas cēloņiem, investēt demokrātijā, vides aizsardzībā, darba vietās, lai cilvēkiem nebūtu jādodas prom no savām mājām. Un arī uh, to uh, panākt sadarbībā uh, krasta apsardzes jomā un paredzēt arī legālus migrācijas ceļus, jo arī tāda Eiropa ir vajadzīga. Un uh, vienoties ar dalību, uh, ar šīm valstīm par to, ka tie uh, tās uzņēma atpakaļ savus pilsoņus. Ir pienācis laiks risināt šos uh, jautājumus ir jādomā ne tikai par īslaicīgu krīzes pārvaldību, mums ir nepieciešama ilgtermiņa sadarbība, uh, kas turpināsies gadu desmitiem. Protams, šis uzdevums nebūs viegls, un šeit ir uh, uh, divējādas bāžas šajā diskusijā. Pirmkārt, finansējums. Uz to jau tika norādīts 1,8 miljārdi šajā fondā un uh, it kā dalība valstis neko īpaši nevēlas darīt, un es arī neesmu pārāk optimistisks attiecībā uz izteiktām prognozēm, vai tā uh, tomēr nevarētu būt, ka veidzot dalību valstis ātri, nekavējoties arī iemaksas veids šajā fondā. Un otrs jautājums, ar ko tad mēs īsti vēlamies sadarboties konkrētās valstīs? investīcijas mierā, attīstībā, demokrātijā eh, ir nepieciešams, bet ir jābūt arī pragmātiskam realismam. Un nevar izmantot eh, vienu modeli visos gadījumos, ir jāved sarunas par individuāliem līgumiem ar eh, individuālām valstīm, orientējoties uz mūsu Eiropas vērtībām. Paldies! Jums ir zilās kartītes jautājums, ko uzdod Eteričkungs. Vai jūs piekrītat uz to atbildēt? Eteriģis kungs vēlas uzdot jautājumu. Nē, labi. Eteriģis kungs, eh, žēl, bet nē. Marnorden kungs nākošais vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir nepieciešama fundamentāli cita pieeja ar eh, prioritāti samazināt migrantu skaitu, kas iebrauc Eiropas Savienībā no ārpuses pašreizējā cilvēktiesību darba kārtība vienkārši veicina šo migrāciju. Pievilkšanas faktori atvērtas durvis, eh, neskaidrība tiem, kas eh, ierodās, eh, slikta repatriācija, pārāk devīgi sociālajie maksājumi un cilvēktiesību konvenciju mm, piemērošana nerada nekādas fiziskas barjeras migrācijai un kā jau Verhofstāda kungs, kungs norādīja, bet arī viņam nav visas atbildes. Daudzi no trešajām valstīm iebrauc Schengen zonā legāli, kas ir rezultāts vīzu liberalizācijai, un tad viņi paliek, šie cilvēki netiek piefiksēti, un viņi netiek arī izraidīti. Ko komisija darīs šai sakarībā, un starp citu priekšsēdētājs kundze nedrīkstētu būt uh, papildus uh, aicinājumu izmantot Eiropas Savienības budžetu vai arī prasīt no darību valstīm līdzekļus, ko iemaksāt Eiropas Savienības budžetā attiecībā uz migrācijas uh, politiku. Ir jāatrod līdzekļus kaut kur citur uh, budžetā. Ir noteikti bijušas bijušās prioritātes, no kurām mēs varam atteikties, un tagad ir jaunas prioritātes, un no turienes būtu jārod līdzekļus. Nav nekādu aptrunu censties atkal prasīt no dalībvalstīm vairāk naudas. Paldies! Mm, Tikstams kundze nākošā uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Nav šaubu, ka mums ir labāk jāsadarbojas ar trešajām valstīm mūsu mm, apkārtnē, pārvaldot migrācijas maršrutus, nodrošinot drošus maršrutus un arī tādu cilvēku cilpiņu atpakaļ atgriešanu tiem, kas nav tiesīgi starptautisko aizsardzību. Teiks komisijai piekrītu, bet uh, Mums ir e, jāsavācas un e, jāpārvalda migrācijas plūsmas. Visu cilvēku deportēšanu uz tās augtajām trešajām valstīm, tas ir strupceļš, tas nav risinājums. Un komisijai ir jāsaprot, ka Eiropas Savienības un Turcijas darījums, vai kā lai mēs to saucam, tas ir strupceļš, e, tas nav risinājums. Tas vienkārši apiet šī parlamenta kontrolas iespējas. Uh, Liksim uzsvaru tagad uz uh, cieņpilnas uh, patvērums sistēmas veidošanu, lai mēs palīdzētu saviem kaimiņiem, bet uh, nekad, nekad mēs nevaram likt Eiropai uzņemties atbildību par trešajām valstīm. Pretējā gadījumā šīs kontinents, šī savienība būs kā tāds mūžīgs gūsteknis. Paldies, nākošā veržjā kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji Mogrīnī kundze, jūs eh, ļoti labi runājāt, bet tas neatbilst eh, jūsu politikas realitātei. Timerman kungs bija nedaudz tāds tiešāks. Šobrīd ir humanitārā krīze pasaulē, un šāda realitāte atbilstoši datiem. 28 miljoni ir atkal pārvietot cilvēku 2015. gadā, sekojot dažādām katastrofām. Miljons no tiem ir ierāpuši, nonākuši Eiropā, kas ir ekonomiski visbagātākā zona. 160 miljoni Eh, tiem tiks solīta pārvietošana tālāk, eh, bet eh, šie dati nav izpildīti. Visa Eiropas Savienības ārējā politika tā ir jāmobilizē, lai varētu uh, ierobežot migrantu ieplūšanu. Āfrika jau šobrīd saskanās ar milzīgu krīzi. 25% bēgļu nāk no Āfrikas. Nu, Jūs uh, šo migrāciju neapturēsiet, tikai pastiprināsiet. Ir daudz bojā gājušie no gada sākuma, jau septiņi tūkstoši pagājušā gadā. Kādā veidā jūs uh, uzdrošināties teikt, uh, ka uh, šī nelegālā ievešana tiek pārtraukta vai traucēta? Tā tikai adaptējās. Uh, Thank you very much, Madam Keller. Paldies, tagad vārds Kellers kundzei, divas minūtes. Thank you. Paldies. Daži kolēģi pieminēja uh, partnerību, cīņu pret nabadzību un uh, cilvēktiesību pārkāpumiem izskatās uh, skaisti, bet būtībā komisija uh, ierosina izmantot visus ārpolitikas instrumentus vienam mērķim apturēt migrantus, neļaut viņiem doties uz Eiropu. Tātad attīstības palīdzība, tirsniecības politika. Uh, un mēs pat nesankcionējam cilvēku tiesību pārkāpumus mūsu nolīgumos, bet tagad būs sankcijas par to, ja netiks uzņemti atpakaļ valsts pilsoņi, kur no tās ir aizbēguši. Nu, piemēram, uh, uh, Eritrēju cilvēki pamat pamatotu iemeslu dēļ tiek uh, spīdzināti, ir piespiedu darbs tur pastāv un cilvēku tiesību pārkāpumi notiek bet uh, mēs uh, necīnāmies pret šīm parādībām, mēs vienkārši vēlamies apturēt cilvēkus. Un kas būtībā ir palicis no mūsu vērtībām šajā Eiropas Savienības ārējā politikā? Jūs piesaucāt globālo atbildību, tā tiešām ir ļoti būtiska, bet kur tad ir Eiropas Savienības pašas un tās dalību valstu atbildība? Uh, Mēs nevaram teikt citām valstīm, kandidātu valstīm, ka tām jāuzņem vairāk bēgļu, un mēs paši, kā bagātākais Eiropa eh, pasaules kontinents, nepildām savus pienākumus. Kā mēs varam prasīt, lai Turcija uzņem vairāk bēgļu, ja mēs pat nevaram uzņemt vienu miljonu bēgļu? Ar naudas eh, piešķiršanu nepietiek un uh, šitošanu. Kā jūs piespiedīsiet dalību valstis uzņemt saprātīgā daudzumā bēgļus, nu vismaz simtiem tūkstošu gadā, nevis desmitiem tūkstošu, kas ir tikai pārvietoti? Kur ir šī atbildība? Es domāju, ka mums ir jārisina problēmas Eiropas Savienībā un nevajag meklēt uh, risinājums kaut kur ārpusē. Mums ir jāmeklē risinājums Eiropas Savienībā. Paldies, Ferārs kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, uh, komisijas priekšlikums būtībā ir uh, Rencija piedāvātā migrācijas pakta jauns variants, un šī sadarbība būtībā balstās uz mūsu interesēm, nevis tik daudz mēs domājam par migrantiem vai bēgļiem. Uh, un mēs it kā balstām šīs vienošanās uz Eiropas Savienības vērtībām, bet galvenais mērķis ir pārvārtīt uh, migrācijas plūsmas, maksājot miljārdiem eiro. Uh, es atvainojos, jūs runājat tik ātri, ka tūki nespēja jūs uh, iztūkot tik ātri. Tātad šajā uh, Uh, līgumā ir uh, maz, kas runāts arī par diktatoriem un par korupciju tajās valstīs, kuras saņēmis mūsu atbalstu par valdību nestabilitāti. Tādās valstīs kā Lībija ir tiešām grūti iedomāties sadarbību ar Lībiju. Un uh, mēs runājam par attīstības sadarbību un cilvēku dzīvību glābšanu, bet mēs vēlamies, lai nebūtu divkosības šajā uh, politikā. Āfrikas uh, kontinents līdz šim ir bijis uh, ignorēts un vienkārši ir notikusi iedzīvošanās uz tā rēķina. Tagad pretcelkungam vārds. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Mogarīnī kundze vēlas risināt globālu problēmu. Nebū, neesiet smieklīgi, Mogarīnī kundze, jūs nespējat atrisināt arī problēmas Eiropā. Uh, tagad ir eh, zaļo lozungs Eiropiešiem jāatsakās no labklājības par labu Āfrikai un Āzijai. Un viens miljārds 2,60 62 miljārdi tagad ir jāinvestē privātiem investoriem. Tas pats uh, triks, kas ar Junkeru plānu, tas uh, nedarbosies, jo investīciju iespējas Āfrikā ir daudz sliktāks nekā Eiropas Savienībā, pat ja mēs cenšamies viņiem tuvināties. Un uh, arī ar šo naudu nepietiks, jo. Uh, Tagad uh, uh, Vācijas valdība ir apsolījusi bēgļiem piešķirt 93 miljārdu uh, palīdzību. Un tagad jūs domājat, ka 62 miljārdiem pietiks uh, visiem Āfrikas bēgļiem, taču nepietiks. Thank you. Paldies, Precelkungs. Otoriģkungs eh, vēlas uzdot jums zilās karteņas jautājumu. Tātad, Otoriģkungs, beidzot vārds jums. 30 sekundes. Jā, paldies. Paldies, eh, ka jūs eh, esat tik drosmīgs atbildēt uz manu jautājumu. Es ceru, ka es tiešām cerētu, lai visiem tāda būtu. Vai jums šķiet, ka globālās labklājības sadalījums Kā jums šķiet, vai nodokļu maksātāji Eiropas Savienībā vēlas, lai viņu nauda aiziet kam citam? Viņi, man liekas, grib šo naudu paturēt sev. Mēs vienkārši šo naudu izsviežam laukā pa logu. Precelkungu. Nu, Kolēģi, jūs. Uh par laimi jums jūsu valstī ir iespēja balsot par dalību Eiropas Savienībā, un patiesībā Frans Jozefs Straufs uh, būtu apgriezies uh, kapā, ja viņš būtu dzirdējis uh, Manfred Weber šodien teikto atteikšanos no. Uh, Uh, labklājības, kā to vēlas komunisti un zaļie. Un es katrā ziņā vēlu jums panākumus 23. jūnijā jūsu balsojumā. Voit, Vojta kungs, vienu minūtu lūdzu. Jā, danke, Frau Prezident. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Kad Eiropa vairs nezina, ko darīt, tad tiek atkal gatavots jauns plāns. Timermans kungs pagājušā gada oktobrī uh, stāstīja par plānu pārvietot 160 tūkstošus bēgļu. Tagad mēs nezinām, cik konkrēti ir pārvietoti. Timermana kungs uh, runāja par uh, to, ka mums ir jādara tas. Uh, uh vidusjūrā, ko esam panākuši Egejas jūrā. Nu, cik daudz tad ir pārvietoti no šiem 160 tūkstošiem Sīrijas bēgļu, cik dalība eh, valstis ir piedalījušās bēgļu pārvietošanā, un tikai daži simti patiesībā ir pārvietoti. Un Uh, uh, vai mēs esam iesaistījuši ASV šajā procesā, kuri patiesībā ir vainīgi pie uh, visa tā, kas notiek. Un mums vajadzētu pārņemt Austrālijas modeli šajā jomā. Paldies! Paldies, Zvērkungs, pusotru minūti. Migrācijskim dogovoru do zdaj smo v evropi le gasili požar z različnimi akcijami kratkoročnimi ki so bile sicer nujne da smo začasno zajezili migrantski pritisk un uh, lai druscītiņ mazinātu šo te uh, migrantu spiedienu. Bet jāsaka, šī te vienošanās ar uh, Turciju mums nav sniegusi nekādus ilgtspējīgus risinājumus. 8 miljārdi uh, Jā, nu, tas mums ir jāpiešķir ne tikai Turcijai, bet arī citām valstīm, lai tās labāk varētu tikt galā ar migrācijas spiedienu savās valstīs. Robeža aizsardzība arī ir ārkārtīgi svarīgi un svarīgi ir Uh, realizēt projektus, kas ir vērsti uz rezultātu un skatīties, kā attiecīgais atbalsts ietekmē uh, dalību, uh, kaimiņu valstu ekonomiku. Jo mēs no savas puses mūsu nodokļu maksātāji maksā daudz vairāk šajā atbalstā nekā, teiksim, amerikāņu vai kādu citu valstu nodokļu maksātāji bet svarīgi ir uh, sadarboties ar šīm valstīm, lai labāk pārvaldītu nelegālās migrācijas plūsmas. Un e, mēs nevaram, protams, runāt par vīzu režīmu atvieglošanu Turciju un kaut kādām citām e, lietām, ko viņi nav pelnījuši. Vai jūs atbildēsiet uz zilās skatīts jautājumu? Paldies, priekšsēdētāji, paldies par man doto šo iespēju uzdot jautājumu. Uh, kolēģi, jūs teicāt, ka mums ir nepieciešamas investīcijas un ka ir jāinvestē valstīs, no kurienes migranti nāk. Man te ir divi jautājumi. Vai jums šķiet, ka Junkera plānu varētu attiecināt arī uz šo programmu? Un otrkārt, vai jūs redzat kādas problēmas stiprinot divpusējās attiecības ārējā dienas kontekstā? Paldies! Eh, Dejstvo je, da. Jā, paldies par šo eh, jautājumu. Jā, nu tāda ir šī doma, ka um, to varētu formulēt kā tādu Junkera plānu numur divi. Un mūsuprāt, tas ir pilnīgi normāli, ka mēs vairāk ieguldām caur investīcijām, caur attīstības palīdzību, kā teiksim, ASV. Uh, Un es domāju, ka caur šo finansējumu ir iespējas panākt uzlabojumu šo valstu ekonomikā. Un tie ir svarīgākie pasākumi, eh, kas varētu palīdzēt samazināt migrācijas plosums uz Eiropu. Paldies, man sērija kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka Eiropas iniciatīvas ir atkarīgas no detaļām, jo mēs it kā runājam par tiesiskumu, solidaritāti un cilvēktiesību respektēšanu, bet mums ir nepieciešami partneri, uz kuriem varam paļauties. Un, un mums ir nepieciešama reāla sadarbība ar partneriem, uz kuriem varam paļauties. Mums ir nepieciešami pietiekami finanšu resursi. Un mēs redzam, ka arī Eiropa padomei vēl par daudz ko ir jāvienojas un par daudz ko ir jādomā tika pieminēta eiro obligācija sistēma, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī um, iestrādāt eh, tiesiskās aizsardzības klauzulu, lai redzētu, kā tas eh, darbojas, jo pretie gadījumā varbūt mēs varētu izmantot cits finanšu instruments, kas būtu piemērotāks šīs problēmas risināšanai. Paldies, Mārijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, šī gadsimta pirmajā pusē mēs vērojam milzīgu tautu pārvietošanos, ko radījuši kāri, nemieri un Nu, mums kaut kas ir jādara ar šīm migrantu plūsmām, un tas ir jārisina globālā līmenī. Mums ir jāizdara spiediens, piemēram, uz Turciju, lai tā um, pildītu um, vienošanās nosacījumus un lai tiktu ievērots arī valetā panāktās vienošanās prasības un lai cilvēki tiktu atgriezti viņu izcelsmes uh, zemēs. Uh, Kas attiecas uz uh, nākotni, es domāju, ka mums ir jādara kaut kas, lai uh, šos cilvēkus varētu uh, pārvietot Eiropas Savienības iekšienē, bet, protams, ir jāstrādā pie tā, lai mazinātu nabadzību šo bēļu izcelsmes valstīs. Tāpat jānodrošina cilvēktiesību ievērošana. Grisbeks kundze, viena minūte, lūdzu. Paldies! Daudz no mums piekrīt eh, tam ambīciju līmenim, kas atrunāts uh, sadarbības uh, līgumos ar trešajām valstīm. Šādu partnerību mēs jau esam gaidījuši labu laiku, bet es gribētu jūs turēt pie vārda. Tad, kad jūs aprakstījāt savas prioritātes tekstu pašā sākumā, kur jūs runājat par dzīvību glābšanu vidusjūrā, es domāju, ka šis jautājums ir jo īpaši aktualizējies, kad pirms piecām vai sešām dienām 700 cilvēku noslīk vidusjūrā. Jūs teicāt arī, ka ir jāmaina paradigma attiecībā uz praktisku šo ideju ieviešanu, nevis tikai runāšanu par tām. Tad Tādēļ es īsti nesaprotu, lai arī, protams, tiek strādāts uh, pie uh, krasta apsardzes regulējuma, bet padome m, mm, atsakās uh, piekrist tam, ka jūras glābšanas operācijas um, darbojas uh, ārējās darbības dienesta paspārnē. Un es domāju, ka Frontex ir jāiesaist šajos pasākumos, lai mēs varētu efektīvi īstenot to, par ko esam vienojušies. Paldies! Tālāk Bjorkas kundze. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, šis eh, priekšlikums nav tik daudz par migrāciju, bet par to, lai ap, lai izbeigtu tās situācijas, kas noved pie migrantu ierašanās Eiropā. Bet tas, kas ir izveidojies, ir parādījis to, ka mēs esam ļoti ksenofobiski un ka mēs neraugāmies reāli uz nākotni, jo mēs um, iemetam mēslainē cilvēku tiesības, mēs vēlamies slēgt robežas, mēs um, to redzam attiecībā uz Eritreju un Sudānu. Es domāju, ka tas ir kauns. Uh, Eiropas e, pilsoņi negrib redzēt to, ka ciniski tiek aizvērtas Eiropas durvis, bet mums ir nepieciešams nopietnas diskusijas par solidaritāti un par atvērtāku Eiropu. Paldies tālāk. Tericābras kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mums ir jādomā, kā reaģēt uz šo humāno krīzi. Atbildē ir jābūt visaptverošai. Es piekrītu tām, ka mums ir jāsniedz lielāks atbalsts Āfrikai. Tajā pat laikā pirmās idejas Migration Compact dokumentā nepiemin divas svarīgas lietas. Pirmkārt, Nekur netiek runāts par cilvēku tiesību aizstāvēšanu. Šķiet, ka mūsu interesē tikai atbrīvoties no tagadnes un nākotnes bēgļiem. Protams, mēs esam gatavi maksāt par to, lai no viņiem atbrīvotos. Tālāk, otrs punkts ir cieši saistīts ar pirmo. Mēs šķiet absolūti uzticamies visiem Āfrikas līderiem gan morāli, gan ekonomiski, bet es vaicāju, vai mēs varam uzticēties tām valstīm, kas šeit ir pieminēts tāpat kā uzticējāmies Turcijai. Mēs ja nav, netiek ievērotas cilvēku tiesības, ja um, netiek īstenotas vienošanās ar trešajām valstīm, ja mēs tā darīsim, tad mēs atkārtosim jau iepriekš pieļautās kļūdas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. L Lavijas kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu Teri Kabras kungam, ja pareizi saprotu. Nē. Atkinsons kundze vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu, lūdzu. Jūs runājat par cilvēku tiesībām, bet jūs nepiek piekrītat man, ka cilvēktiesība industrija aktīvi darbojas pret mums. Nesen BBC radio programmā es uh, vērsos pret sarkano krusu un es teicu, jūs padarat ekonomiskos migrantus par bēgļiem. Un jā, viņš tam piekrita. Es teica, ka, piemēram, Grieķijas migrantu uh, nometnē notiek lietas, uh, un vai jūs tiešām piekrīt, ka nodokļu maksātāju naudu būtu jāizlieto šādām iniciatīvām? Atbildi. Mēs nedrīkstam jaukt divas lietas. Cilvēktiesības ir jāievēro visur un vienmēr. Ja kāds to nedara, tad tā nav mana vaina. Paldies! Paldies! Hokem kungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šengenas zonas eh, ziemeļ eh, pierobežā ir eh, milzīgs skaits bēgļu nometņu, un mēs redzam, ka cilvēku kontrabandisti gūst milzīgu peļņu. Uh, Neviens penijs no Britu nodokļu maksātāju naudas nedrīkstētu nonākt šajā uh, pilnīgi neveiksmīgajā uh, migrācijas politikā. Mums migranti jāatgriež atpakaļ no turienes, no kurienes tā ir nā, tie ir nākuši. Un mums šovasar dienvidu krastā bija jauna migrantu invāzija, un Eiropas Savienība ir centusies slēpt savus plānus par kopīgu Eiropas Savienības robežu sārdzi un krasta apsārdzi, uh, plānojot par to runāt plenārsesijā pēc uh, apvienotās krasta referendumu. Varbūt tas ir tādēļ, ka viņi zina, ka britu iedzīvotāji teiks, ka tas, kas notiek viņu teritorijos ūdeņos, ir viņu darīšana. Katrā ziņā man ir skaidrs, kā balsot referendumā. Paklausieties, ka Eiropas Savienība plāno. Imigrācijas politikas lēmumi tiek pieņemti. E, Eiropas līmenī tiek e, prasīts 60 miljārdi atkal, lai to finansētu. Nav brīnums, ka Briti vēlas pamest šo krastu. Paldies! zilās kartītes jautājums Hokiem kungam. Hokiem kungs, vai jūs atbildēsiet? Bogavičs kungs vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Bogavičs kungs, lūdzu. še naprej vrsto. 23. jūnijas uh, ir jautājums, datums, ko mēs visi gaidām. Nu, mēs redzam, ka palielinās migrācijas plūsmas no Ziemeļāfrikas, un ja, ja jūs 23. lemsiet par izstāšanos, tas jau diez vai nozīmēs, jūs tā vienkārši varēsiet atbrīvoties no visām problēmām, un jums nāksies vieniem risināt visas problēmas, ko tagad mēs varam risināt kopā, vai ne tā? Hokam kungs. 23. jūnijas, 25. jūnijā jūs jau būsiet viss palaids garām. Bet es ļoti ceru, ka tad, kad mēs pametīsim Eiropas Savienību, tad Eiropas Savienība pat risinās šos problēmas. Mēs, kā uh, nācija, kas dzīvo uz salas, mēs atrisināsim savas problēmas un tiksim galā ar savām robežām. Fontānas kungs, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlos pateikties augstajai pārstāvēji Mogrīnī kundze eh, mans grupas vārdā par līdzjūtību, ko jūs um, izteicāt, bet runājot par šo tēmu. Ir divas lietas, par ko šeit būtu jārunā. Pirmkārt jau jā, ir migrantu plūsmas, nenoliedzami, un ļoti bieži šie migranti uh, tiek um, ievesti pateicoties noziedzīgiem grupējumiem. Un ļoti bieži šie kriminālie grupējumi ir saistīti ar organizēto noziedzību Eiropas Savienībā. Bez tam man šķiet, ka pašsaprotams ir cilvēka tiesības dzīvot valstī, kur viņi ir dzīvoši, bet mums būtu jāraugās, lai Āfrikas valdības, Āfrikas valstu valdības realizētu tādu politiku, kas ļautu šiem cilvēkiem normāli dzīvot savā zemē. Un mēs e, nedrīkstam pieļaut to, ka mūsu politikai tiek radītas problēmas tādā veidā. Paldies, Sinadinos kungs, viena minūte. Paldies, e, priekšsēdētāji. Mums ir jādomā par to, eh, kādas būs migrācijas sekas, kas tad ir noticis ar visiem iepriekšējiem plāniem, vai tie ir bijuši veiksmīgi vai nē. Vienīgais, vienīgā problēma ir tā, ka neviens īsti neatbild un neviens nevar minēt šos viedos vārdus spāņu valodā miekulpa mana vaina. 25. Šengenas nolīguma pants vairs nedarbojas. Mums tagad ir uh, plāns sadarbībai ar trešajām valstīm. Mēs joprojām gaidām, kā atpakaļ uzņemšanas uh, plāns ar Turciju mm, sāks darboties. Bet par, padomāsim par imigrantiem. Eh, mums pašiem ir jauni cilvēki ar augstāko izglītību, kam nav darba. Uh, bet mēs gatavojamies integrēt cilvēkus, kuriem ir vispār pilnīgi cits domāšanas veids. Nu, kādā brīdī kādam būs jāuzņemās atbildība uh, par uh, asiņainiem terora aktiem uh, Briselē, Parīzē un citviet, un visbeidzot. Es vēlētos teikt kādu vārdu kolēģim no Grieķijas komunistiskās partijas. Padomājiet, ko jūs uh, darat. Eh, nākamā runātāja Gabriels Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, jau zināmu laiku šis parlaments uh, aicina uh, uz kopdarbību un uh, uz kopīgas politikas veidošanu, bet, diemžēl, tas nav izdarīts nav eh, mm, laimējies, nav eh, izdevies realizēt to visu praksē. Vispirms ir nepieciešams padziļinātas diskusijas par to, kā to visu finansēt. Otrkārt, labas prakses piemēri izvēloties ehm, partnervalstis, šeit ir jāraugās uz to, lai finanšu instrumenti, eh, piemēram, Eiropas attīstības, ekonomiskās attīstības fonds pārvaldot migrācijas plūsmas, ir jāraugās, lai šīs programmas būtu jēgpilnas. Mm, mums ir jāpalīdz Āfrikas valstīm pašām labāk pārvaldīt savas robežas un, protams, jāapkaro migrācijas cēloņi. Mums ir jā, eh, atrod tādu stimuli, kas patiešām darbojas, kas patiešām var kļūt eh, par svīru, kas eh, rosina uz labāku cilvēktiesību ievērošanu. Bet ir jāskatās, kādu vēstījumu mēs sniedzam citām valstīm. Un svarīgi ir arī, kāda loma ir Āfrikas pašas reģionālajām organizācijām. Un jājautā komisijai, kā jūs esat nolēmuši izmantot Āfrikas diasporas intelektuālo potenciālu Eiropā. Nākamais runātājs Gerēro kungs. Jā, liels paldies. mm jā, pieņemot šo migrācijas pakotni, eh, komisija, manuprāt, ir spērusi pareizu soli. Tā ir stratēģiska pieeja, kas ņem vērā dažādus eh, migrācijas aspektus, eh, kas balstās arī uz sadarbību ar eh, izcēlesmes un tranzītu valstīm un balstās uz ilgtermiņu pieeju. Ja ir 70 miljoni cilvēku, kas ir pārvietoti pasaulē, ja mēs runājam par konfliktu novēršanu un prevenciju, tas ir viss svarīgākais, lai eh, vispār cīnītos eh, pret migrācijas plūsmām un uh, arī humanitāro un krīžu dēļ, bada dēļ cilvēki pamet savas, uh, uh, savu zemi. Uh, Es gribētu teikt, ka mēs te runājam par humanitāro palīdzību, taču ir jārespekt, jāskatās arī, lai valstis respektētu cilvēktiesības. Nākošais runātais Kolmelkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sacīt, vērsties pie EKR un uh, Alda partijas. Mēs uzskatām, ka uh, Eh, visi šie pasākumi ir ārkārtīgi svarīgi, un mums ir skaidri jāpasaka, ka palīdzībai ir jātiek sniegtai, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst dažādus papildus pasākumus, un tie ir tie, kas ir jāveic šeit pat uz vietas e, Eiropā. Mums joprojām nav nekādas vienprātības par to, kā nodrošināt mūsu ārējās robežas. Mums arī e, nav vienota tiesiskā pamata, un dalība valstis ļoti atšķirīgi pieiet šo jautājumu risināšanai, un daudzas valstis joprojām apgalvo, e, m, mm, kas saka, ka mēs varam mm, uzņemt neierobežot daudzumu bēgļu, kamēr citas saka, ka nevar, un tiek ieviestas obligātas e, kvotas. Nu, Protams, ka nevar tas tā turpināties, ka mums ir jāsniedz, nepietiek ar to, ka mēs sniedzam palīdzību Āfrikas valstīm, mums arī pašas mājas jāsavet kārtībā. Paldies un tālāk Milnars kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es apsveicu to, ka komisija vēlas ar finansiāliem stimuliem atbalstīt bēgļu krīzes risinājumus. Bet līgums ar Turciju gan nav nekāds labs piemērs. Tikpat slikti ir tas, ka mēs dzirdam par Austrijas priekšlikumu, kurā mūs cenšas pārliecināt par Austrālijas modeli. Tas nozīmē, ka laivas tiek izstumtas atklātā jūrā, nometnes bēgļiem tiek organizētas attālās salās un atpirkšanās no atbildības notiek maksājot valstīm, kam ir ļoti slikti cilvēktiesību standarti. Neņemot vērā šādu pasākumu nelikumību un to, ka tas ir pretrunā ar bēgļu konvenciju, tas praktiski nemaz nav realizējams. Kuram Eiropas jūras spēku karēvim ar kuru konkrēto kuģi, kuros eh, teritoriālos ūdeņos būtu jānodrošina, lai neviena laiva nepiestātu ne pie vienas ES salas. Es sagaidu, ka ES ārlietu ministru uh, iniciatīvu Eiropas līmenī piedāvās un ka Austrija tieši tāpat kā citas dalībvalstis vismaz realizēs Eiropas komisijas un uh, e, Eiropas parlamenta lēmums. Ar to visiem būs līdzēts. Paldies! Un tālāk Krista Gānos kungs. Paldies. Nu, jo es te tagad runāju par migrācijas paktu, pareizāk sakot, komisija to dara, par ārējo robežu aizsardzību un uh, cilvēku tirzniecības apturēšanu. Ir noslēgts nolīgums ar Turciju, kam vajadzētu palīdzēt, bet nu, tas viss īstenībā kavē risinājumu meklēšanu un uh, cīņu pret patiesiem cēloņiem. Uh, migrantu plūsmas galvenokārt ir radušās taupības politikas uh, rezultātā un nepareizas demografiskās politikas rezultātā Eiropas Savienībā. Un tā rezultātā mēs redzam, ka mums ir vairošanās problēmas Eiropas Savienībā. Un uh, tas, neno, tas savukārt nav, nenotiek valstīs ap mums, bet tur ir bats un kāri. kāri. Tā kā mums ir jāveido vairāk uh, darba vietu jauniešiem pašu mājās un jāsadarbojas ar tuvo austrumu un uh, Ziemeļāfrikas valstīm, lai uh, palīdzētu viņiem nodrošināt labākus māju, apstākļus viņu pašu mājās. Paldies, Skot Kato kundze. Paldies. Es saprotu tās bažas, ko pauž daži par migrācijas standartiem. Un uh, referendumā argumentācija kļūst diezgan uh, netīkama tieks vēlas, lai mēs izstātos, saka, ka uh, mums jāatgūst kontrole par uh, ru, savām robežām. Bet eh, jāsaka, ka mm, tā īsti nav taisnība. Tālāk patvērumu meklēšana. Apvienotā karaliste ir noraidījusi savu uh, līdzdalību būt solidārai ar tā, solidāram ar tām valstīm, kurās ir vislielākais migrantu spiediens. Uh, Un gal galā mēs te e, atsakāmies atzīt, ka mūsu pašu katastrofālā politika tojos austrumos lielā mērā ir vainojama šajā situācijā. Mēs samazinām piespējas tūkstošiem e, brītu pilsoņu, kuri e, strādā un dodas pensijā visā Eiropas Savienībā. Paldies! Štrohas kundzes šķiet, ka nav. Atkinsons kundze. Āfrikas trasta fonds ir saņēmis miljoniem dolāru no nodokļu maksātājiem no tajā karalistē. Mēs tā esam otra lielākā ārvalsts palīdzības sniedzēja valsts. 2,5 miljārdi mēs esam piešķīruši Āfrikai un vēl ārlietu palīdzībā. Mūsu eh, nodokļu maksātāja finansē NVO Un Libe komitejā pagājušā nedēļā sociālistu deputāti pauda to, ka mēs vēlamies atkal atvērt robežas. NBO arī bija šokētas par to, jo tas novestu pie sacelšanās situācijas bēgļu nometnēs. Un vienīgais veids, kā mēs varam kaut ko apturēt, mēs varam palīdzēt tiem, e, kas patiešām meklē patvērumu. Lai mēs to izdarītu, mums jābalso par Brexit 23. jūnijā. Atkinsons kundze, zilās kartītes jautājums no Zakovska kunga. Zatkovska kungs, lūdzu, uzdodiet jautājumu. Godātā Atkinsons kundze, vai jūs piekrītat viedoklim, ko pauž tie, kuri atbalsta palikšanu Eiropas Savienībā un uh, kuri saka, ka tie, kuri vēlas Brexit, nezina faktus un runā muļķības. Jūs teicāt, ka mēs Libē esam par Eiropas Savienības robežu atvēršanu, bet kad jūs pats pēdējo reizi bijāt Libe komitejas sēdē un kad jūs citējāt, ka mēs par to runājam? Atkinsons Kolons, lūdzu. Es eh, Libe komitejas sēdē biju pirms pāris nedēļām, kad pārstāvēju eh, savu politisko grupu, un es eh, vaicāju iekļaut darba kārtībā jautājumu par Eiropas Savienības Turcijas darījumu, bet Lībe vadībā man uh, atteica iekļaut šo jautājumu debatēs. Un tad, kad es pirms trim nedēļām biju migrantu nometnē, eh, sociālisti pārstāvis teica, mums šeit ir atvērtas robežas, tā viņi teica. Bija trīs politiskās grupas, kas bija pārstāvētas Libe komitejas sēdē, kur teica, jūs nevarat to teikt, jūs nedrīkstat teikt to, tas ir bīstami. Bet to teica sociālistu kolēģi, viņi teica, mūsu robežas ir atvērtas, un tas ir pilnīgi nepareizs signāls Āfrikai un citām valstīm, lai migranti tikai nāk, un mēs to nevaram atļauties. Paldies, Korvins Mikas kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Problēma jau nav par to, ka migranti mūs pārpludina, bet tie ir eh, neīsti migranti. Viņi nevēlas strādāt. Viņi vēlas tikai pabalstus. Un es viņus. Uh, esmu saucis vienmēr par šādiem ekonomiskiem bēgļiem, bet, nu, katrā ziņā Mūsu problēma ir iemācīt šiem cilvēkiem prātu un gudrību. Un mēs, mums ir jābeidz viņiem maksāt uh, pabalsts un jāiemāc viņiem strādāt. Vislabākais piemērs būtu rādīt viņiem piemēru un pateikt viņiem, ka tālūk ir jāsaka. Sociālisms ir iekārta, uh, Eh, kurs, kas rada grūtības, eh, ko eh, citās sistēmās es vispār neesmu redzējis. Bet katrā ziņā es domāju, mēs šeit gribam piedāvāt viņiem sociālismu, kurā viss tiek atļauts. Korvin Mikskungs, es gribētu lūgt jūs ievērot cieņu pret citiem cilvēkiem. You want to say something? Okay, Mika, Mikas kungs, eh, ir zilās kartītes jautājums jums, vai jūs to pieņemat? Yes, ahead, Miks kungs, eh, es vēlējos noskaidrot, eh, kādus faktus jūs izmantojat runājot to, ko jūs tikko sacījāt, vai tā pamatā ir kādi fakti, vai jūs zinat, uh, cik daudz citās pasaules daļās ir uh, iegūtas vērtības, eksploatējot Āfrikas kontinentu gadu simtiem. Es vēlos dzirdēt faktus. Korvin Mikungs, lai atbild lūdzu. Nie bardzo, nie bardzo rozumiem. Es īsti nesaprotu, kāds ir sakats starp to, ko es teicu un ko jūs teicāt. Jā, es domāju, es runāju par diplomātu no nu, Kongo, un viņš tā teica, un viņš zina par šiem migrantiem, viņš zina, kāpēc viņi te ierodas, un es zinu, ka ja cilvēkiem maksā par neko nedarīšanu, tas viņus demoralizē. Paldies! Is... Nākamais ir Engelkungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji! tas nevienmēr ir patīkami konstatēt, cik eh, sīreāli mēdz eh, izvērsties debats šajā iestādē. Principiāli es gribēju sākt ar paziņojumu, ka spriežot pēc uh, tā, cik bieži eh, labā spārna britu deputāti atsaucas uz eh, Brexit, eh, atcīm redzot, viņi ne, ne, nesaņem nekādas subsīdijas paši. Nu, humanitāra apstākļu dēļ mums ir acīm redzot jācer, ka viņi tiešām balsos par izstāšanos. Tad britu nodokļu maksātāji būs apmierināti, acīm redzot. Bet priekšsarētāji kungs tagad jau vēlos sacīt sekojošo. Es ceru, ka uh, tas, ko augstā pārstāve un komisāra kungs mums uh, skaidroja, es nezinu, vai tas būs pietiekami. Es domāju, ka absolūti nē. Varbūt uh, kāda veida migrācijas paktam var būt ar at, uh, atlasītām valstīm, varbūt, bet visai Āfrikai, lai mainītu dinamiku un izaugsmē Āfrikā pilnīgi citā virzienā, es šaubos. 500 miljoni, kurus plānojam ņemt no rezervēm eh, attīstības fondam, ir mazāk nekā Ķīna investēs vienā dzelzceļa līnijā no Mumbasas uz Dienvidāfriku tuvākajā laikā. Un tas vien parāda to, cik tālu atrautas ir mūsu vēlmes un tas, ko esam gatavi izmantot ļaunākajā situācijā, vai kad ir nepieciešams aizstāt uh, Eh, vārdus ar darbiem. Es ceru un vēlētos, lai mēs tiešām varētu radīt Āfrikas renesansi, bet ar šādiem līdzekļiem nedomāju, ka pietiks. Jā, paldies. Demonte kundze, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Nesenās eh, migrācijas eh, traģēdijas pie Lībijas krastiem un netālu no Krētas atgādina mums, ka mēs joprojām esam ārkārtas krīzē. Pēc Balkānu maršruta aizvēršanas patvērumu meklētāji var Eiropas Savienībā nokļūt tikai caur vai šķērsojot eh, vidusjūru. Tagad ir jāmeklē jauni veidi, kā risināt migrācijas krīzi, balstoties uz sadarbību un izcelsmes valstīm un tranzītu valstīm ekonomikas investīcijas šajās valstīs eh, caur infrastruktūras eh, projektiem un resursiem, kas nāk no Eiropas Savienības budžeta, ir eh, labs sākuma punkts, lai uzlabotu situāciju. Itālija jau ilgu laiku prasīja šāda veida politiku. Migrācijas plūsmas uz Eiropas Savienību tuvākā laikā neapstāsies. Ja, lai izdotos šodienas pasākumi, uh, visiem ir jāsadarbojas un jāatceras, ka tas ir eh, Eiropas jautājums, nevis jā, tāds, kas skat tikai dažas dalībvalsts. Zīles kungs, vienu minūtu. Kā komisāra um, viceprezidenta kungs, <clears throat> Eiropas komisija atgriež pie pārbaudītām uh, metodēm, kā tas ir noticis iepriekšējās migrācijas krīzēs no Spānijas uz Marokas krastiem, no Lībijas uz Itālijas krastiem pirms 11 gadiem, respektīvi maksāt, lai migranti paliek ārpus Eiropas Savienības mogherini kundze arī minēja ka mainījies naratīvs ka migrācijas krīze ir ne tikai eiropas savienības bet globāls jautājums. pareizi es domāju tāpat kā ir pareizi ka uz ziemeļāfriku palīdzības vietā tiek sniegtas investīcijas taču būtiski ir mainījies arī pašas eiropas savienības naratīvs par migrāciju no tā ko mēs dzirdējām vēl pavisam nesen ka visiem migrantiem jānodrošina vieta eiropas savienībā ka tie visi strādās eiropas eh, savienības ekonomikā un pat ievilks darbā bezdarbā nomocītos eiropas savienības jauniešus un ka galvenais ir pats svarīgākais ir sadalīt visus patvērumu meklētājus pa dalībvalstīm tādējādi sanaidojot daudzus no šīm pašām valstīm savā starpā. Eh, skatoties nākotnē būtiskākais risks paliek kriminālā noziedzība nepametīs šo ienesīgo un drošo migrantu biznesu un iespējams ka viņi pāries uz šīm eh, ziemeļāfrikas vai tuvo austrumu nometnēm un projektiem. paldies! Paiet kungs tālāk. Jā, pieeja migrācijas krīzē um, ir nepieciešams mainīt. Ir skaidrs, ka ne Eiropas Savienība, ne pasauli kopumā nav darījusi pietiekami uh, daudz, lai bēgļi varētu rast drošu patvērumu netālu no savas valsts, piemēram, sīriešiem eh, li Libānā, Jordānijā nepieciešams bērniem eh, skolas, eh, lai viņi var droši nogaidīt un pēc kara atgriezties mājās. Daudz bēgļi nevēlas ierasties Eiropā, bet viņi ir spiesti to darīt. Eiropas Savienībai ir jānodrošina vairāk palīdzības bēgļiem. Uh, E, tuvāk viņu izcelsmes valstīm, cik vien tas iespējams, e, sadarboties ar ANO bēgļu komisariātu. Tikai tas palīdzēs mazināt spiedienu uz vidusjūras reģionu. Ja mēs nevaram nodrošināt šādus apstākļus bēgļiem, tad nekādas vienošanās ar Turciju nepalīdzēs. Izmisuši cilvēki atradīs jaunas un vēl bīstamākus ceļus uz Eiropu. Paldies, Likjotis kungs, tālāk vienu minūtu. Godātie kolēģi! Šobrīd mēs runājam par jauno migrācijas paktu. Situācija tikmēr pasliktinās katru minūti. Katru dienu cilvēki, tā skaitā bērnu zīdaiņi, iet bojā. Maija pēdējā nedēļā vien 900 cilvēki noslīka vidusjūrā. Situācija nemainās, un tā ir nepieņemama. Nav iespējams tas, ka oficiālā Eiropas Savienības politika ir slēgt robežas parakstīt atpakaļ uzņemšanas līgums ar Turciju. Situācija ir traģiska. Pat, pat cilvēki, kas tiek izglābti jūrā, viņiem pēc tam ir jādzīvo traģiskos vienkārši sadzīves apstākļos, un šīs nometnes kļūst par koncentrācijas nometnēm. Uh, Ir jāpārstāj dot šos tukšos solījumus, ir jāvedas uz priekšu kopīgi ar vienoto patvēruma sistēmu. Ir nepieciešams radīt legāls, drošus maršrutus, tāpat arī pastāvīgu sistēmu bēgļu pārvietošanai ir nepieciešama arī atbilstoši cilvēkam cienī, cieņai atbilstoši sadzīves apstākļi bēgļiem. Paldies, Anemans kungs tālāk, vienu minūtu. Paldies, dāmas un kungi! Izskatās, ka cilvēki, kas ir pie varas šajā parlamentā, runā par migrācijas paktu. Tā ir jauna pieeja bēgļu jautājumu, bet es teiktu, ka tas absolūti nav nekāds pakts. Tiek vienkārši atvērtas durvis tam, ko jūs saucat par legāliem migrācijas veidiem kas principā balstās uz šantāžas eh, vienošanos ar Erdoganu. Un e, jauna situācija balstās tikai uz vienu pieeju. Aizvien vairāk nodokļu maksātāji naudas migrācijas krīzes risināšanai. Schengenas izgāšanās, Eiropas Savienības atvērto durvju politikas izgāšanās nedrīkst e, novērst mūsu uzmanību no fakta, ka mums ir nepieciešams mazāk Eiropas Savienības politikas migrācijā, nevis vairāk. Paldies, Ra Radev kungs, tālāk pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Nepieredzētā migrācijas krīze pēdējos gados ir skaidri parādījusi, ka neviena dalībvalsts pati nevar tikt ar to galā. Līdz ar to ir nepieciešams uh, nodrošināt saskaņotu Eiropas Savienības reakciju, sadarbojoties ar izcelsmes valstīm. Tomēr es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas šādi. Pirmkārt, ir nepieciešams nodalīt ekonomikas migrantus un bēgļus. Tie, kas meklē labāku dzīvi, var izmantot legālus veidus, kā iekļūt Eiropas Savienībā. Tomēr nevienai eh, dalību valstī nav juridisks ietvars, kas eh, ļautu šādām personām nelegāli iekļūt Eiropas Savienības teritorijā, nelegāli šķērsojot sauszemes robežas. Viņi nedrīkst sagaidīt, ka Eiropas Savienība nodrošinās viņiem tādu pašu atbalstu kā bēgļiem no kara. Otrakārt, ir jāsūta atpakaļ neregulārie migranti un tie, kuriem nav tiesības palikt, jāsūta atpakaļ tātad uz izcelsmes valstīm. Robežsardze jābūt efektīvai. Eiropas Savienībai ir jāparaksta atpakaļ uzņemšanas līgumus ar attiecīgajām izcelsmes valstīm. Un ir nepieciešams izveidot eh, šos hotspot eh, punktus ārpus Eiropas Savienības robežām, mazinot eh, spiedienu uz Eiropas Savienību. Jo tikai tie, kuriem pienākas starptautiskā aizsardzība, varēs iekļūt Eiropas Savienībā tad, kad viņiem tiks piešķirts patvērumu tiesības saskaņā ar ES likumdošanā ir nepieciešams stiprināt starptautisko sadarbību. Tas ir svarīgs elements Eiropas Savienības rīcībā Eh, Havitkungs, paldies! Es atzinīgi vērtēju šo paziņojumu. Ir skaidrs, ka prioritāte piešķirta sarunām ar Turciju, bet arī citām valstīm ir jāpievērš uzmanība, un to mēs eh, šo, šodien arī atzīstam. Viena dalība valsts ir iemaksājusi tikai 80 miljonus eh, no 1,8 miljārdiem, kas ir nepieciešami fondam. Un ir jāpievērš uzmanība šim jautājumam, jo Acīm redzot, eh, riski tikai pieaugs. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc eh, Itālijas eh, priešlikums obligācijām, eiro obligācijām ir jāapsver. Tas būtu tāds, tāds solidaritātes programma starp visu pasauli un Eiropas Savienību. Pēc konferences par finansējumu attīstībai solījumi COP21 ietvaros finanšu transakcijas nodoklim, tam visam ir jātiek izmantotam, lai iz, atrastu jaunas eh, iespējas, kā to finansēt. Ideja par eh, vienošanos ar eh, izcelsmes valstīm nav pareiza. Mēs nevaram tirgoties ar cilvēku dzīvībām, bet Eiropas Savienība ir darījusi tieši to piešķiros koncesijas apmaiņā pret atpakaļ uzņemšanas līgumiem. Ja mēs atzīstam, ka 86% no bēgļiem ne, nervus uz Eiropu, un ja šie nauda tiešām uzlabos šo bēgļu dzīvību, ja Eiropas Savienība uh, turēs solīto vārdu un nodrošinās legāls migrācijas ceļus, tad mums tas ir jādara. Eiropas Savienība ārpolitikā ir daudz efektīvāka kā finansētājs, nevis kā politiskais spēlētājs atzinīgi vērtēju paziņojumu, bet vēlētos lielāku uzsvaru tajā redzēt uz diplomātisko lomu, kas ir Eiropas Savienībai, cenšoties nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, starptautisko normu ievērošanu, nevis tikai vārdos, bet arī darbos. Es gan zinu, ka tas ir augstās pārstāvs un vicepriekšsēdētāji, eh, vicepriekšsēdētājas eh, personīgā apņemšanās. Mums eh, ir viņai jāatbalsta. Paldies! Havit kungs, Korvin Mikke kungs ir eh, vēlēs par reglamentu sacīt. Havit kungs, es nevēlos atbildēt uz šāda deputāta uzdotiem jautājumiem. Es atvainojos, Havit kungs, saka priekšsēdājs, tās nav zilās kartīts jautājums. Eh, Korvin Miks kungs vēlas runāt par reglamentu. Lūdzu, Korvin Miks kungs, jums vārds in my, in my speech, word... Savā runā es izmantoju vārdu sit, bet uh, poliski tas ir šam, šambo, vai tas patiesībā tas nav tas, kas angliski šit, un angliski tas būtu mēsls, nevis tā kā tika iztulkots uz angļu valodu šit, bet tas būtu skem, kas latviski tulkojas kā mēsls. Jā, nu, lai kā arī būtu, saka priekšsarētājs, tas nebija nekas patīkams. Ejam tālāk. Sulikungs. Paldies. Eiropas Savienības politiskā elite ir pārāk vāja, lai tiešām aizsargātu Eiropu. Viņi ir gatavi maksāt citām valstīm, lai tās uh, turētu migrantus drošā attālumā no mums. Tas ir bīstami, jo mēs kļūstam atkarīgi no šīm valstīm. Un tieši Maķedonijas robeža slēgšana bija tā, kas ievērojami samazināja bēgļu plūsmas, nevis šīs e, šaubīgā vienošanās ar Turciju. Tāpat arī Itālijai ir jāsaprot, ka tā ir jāslēdz savas robežas eh, un jāapsargā tās nekā, eh, jo savādāk to darīs Austrija un citas valstis. Un ir dīvaini domāt, ka soda sankcijas, maksājumi eh, vai pārdalīšanas mehānismi atrisinās tos. Mums jāpalīdz cilvēkiem tiešām, bet palīdzēsim viņiem uz vietas vairākums Eiropas eh, iedzīvotāju ir pret masveida ieceļošanu. Ja šodienas politiskā elite to nesaprot un eh, nevarēs Eiropu aizsargāt, tad cilvēki izvēlēsies ekstrēmistus atbalstīt. Ne jau tāpēc, ka paši būtu ekstrēmisti, bet tāpēc, ka politiskā elite būs izgāzusies. Paldies! Jums ir zilās kartītes jautājums no Kostas kunga. Vai jūs pieņemat to? Jā, lūdzu. Kostas kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad jūs sacījāt, ka Itālijai ir jāslēdz savus robežas, vai jūs ar to domājat, ka mums ir jāsūta atpakaļ cilvēki, kas ir ieradušies pa jūru? Uh, jāsūta viņi atpakaļ eh, uz valstīm, kur ir karš un kur viņus vajā. Tur bieži vien ir eh, sievietes un bērni pārsvarā. Ko jūs ar, konkrēti ar to domājat? Solikums, jums ir 30 sekundes atbildē, lūdzu. Eh, nē, jums nav jāgrūž cilvēki jūrā, jums nav viņi arī jānošauj, jums ir jānogādā viņi uz turieni, no kurienes viņi ir nākuši. Protams, ka šādā veidā Eiropai ir jāuzņemas mm, mm, vadošā loma, tāpat kā Lībijā un tu, Lebānā un citur. Tas bija risinājums. Nevis vienkārši pieņemt visus un sadalīt. Un tad sūtīt atpakaļ kā sūtījumu no Zalando veikala. Tā tas īsti nedarbosies. Paldies, tālāk Teličs kungs. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Uh, jāsaka, ka tas, ko mēs tagad redzam, mēs redzam reorganizēšanos un cilvēki tiek transportēti maršrutā, kas ir riskantāks un novadīs pie vēl vairāk cilvēku nāvēm. Katrā ziņā tā pieeja, kas tagad tiek piedāvāt, noteikti ir pareizi. Es neredzu nekādu problēmu sasaistīt attīstības palīdzību, sadarbību uh, un investīcijas ar migrantu plūsmām. Un es neredzu nekādu problēmu, ka tas tiktu sasaistīts ar problēmas cēloņu likvidēšanu. Es gribētu teikt, ka šī ir pareizā pieeja, uh, bet tas ne nedarbosies, ja mums nebūs strikta migrācijas politika. Mums tas ir vajadzīgs, un mums, es esmu pārliecināts, ka mēs radīsim vienotību Eiropā, kas ir nepieciešām Eiropas mēroga risinājumam, un polarizācija pazudīs. Paldies! Tālāk Bizoto kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Mums ir apnicis dzirdēt šos tukšos solījumus no komisijas atkal un atkal. Mēs jau gadiem runājam par nelegālo imigrāciju Itālijas krastos, un mm, Jūs, komisija, esat tikai runājuši, pat vēl sliktāk, jūs slēpjat galvu smeltīs. Jūs pasludinat, ka imigrantiem ir jāpalīdz uh, bez. Uh, izšķirības, bet tajā pat laikā jūs neaizmirstat par to cilvēku ciešanām, kuri cieš no šī migrantu sloga, no šīm migrantu plūsmām. Jūs nedomājat par tiem cilvēkiem, kurus uh, šī problēma skar Itālijā. Šī imigrantu invāzija ir jāpārtrauc, un vienīgais risinājums ir slēgt robežas un tās aizstāvēt. Paldies, tālāk Broka kungs. Priekšsēdētāja kungs, vicepriekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Paklausoties te dažus labs runātājus, man jāsaka, ka tie, kuri nevēlas bēgļus, vēlas likt šķēršus arī jebkādiem pasākumiem, kas ir vērsti pret migrācijas eh, ierobežošanu. Un tas uh, ir absolūta liekulība. Un vienošanās ar Turciju nozīmē apkarot cilvēku tirzniecības tīklus un otrkārt nodrošina to, ka cilvēkiem, bēgļiem Turcijā var palīdzēt ar eh, šiem sešiem miljārdiem. Un tas jau sāk darboties, tas ir skaidri jāpasaka. Nevar vienkārši eh, paņemt eh, talvā laivu cilvēkiem un vilkt viņus atpakaļ, nu, uz kurieni viņi nākuši. Jābeidz runāt šīs muļķības. Uh, tagad eh, ir uzsvars likts uz Āfriku, kur ir daudzus gadus attīstības problēmas bijušas. Eh, palīdzēt eh, cilvēkiem saistībā ar attīstības veicināšanu, nodrošināt nometēs cilvēku cieņai atbilstošu apstākļus, lai viņi var palikt savas valsts tuvumā. Uh, rīkoties eh, pret eh, cilvēku tirsniecības un eh, kontrabandas tīkliem Ziemeļāfrikas piekrastē, tie visi ir svarīgi punktu. Tas, ko jūs ierosināt, ka ja cilvēki ir jūrā, tad viņi ir jāglāb un jāuzņem. To es kā kristīgs cilvēks varu vienīgais uh, apstiprināt. Cilvēcīgi atrisinot šo problēmu, tas ir vienīgais veids, ko darīt. Es tāpēc aicinu jūs iet uz priekšu un īstenot jūsu plānus προκαλέσατε. Paldies, Broka kungs. Jūs, protams, esat radījis veselu vilni ar zilajām kartītēm, bet es atļaušu tikai vienu. Pirmajam, kurš pacēla roku, Kristēda kungs. Tad, Broka kungs, jūs pieņemsiet. Kristēla kungs, lūdzu, vārds jums 30 sekundes. Uh, migranți. Aș dori să vă întreb cum comentați poziția. Jā, ir tik tiešām tā ir, ka uh, valsts nevēlas uh, uzņemt migrantus, kā jūs minējat, bet kā tad savādāk atrasin šo jautājumu? Atbilde. Pirmkārt, es nerunāju par konkrētām valstīm, bet gan par konkrētiem kolēģiem, kas ir noskaņoti pret bēgļiem un vienlaicīgi arī pret pasākumiem, kas vērst uz bēgļu atturēšanu. Otrakārt, es uzskatu, ka ja mums ir mazāk bēgļi, tad eh, vieglāk varbūt arī runāt par pārvietošanu. Treškārt, eh, es vēlējos, lai Sulikas kungs atbild uz maniem jautājumiem, jo es domāju, ka mums ir jākonstatē, ka ja mēs risinam cēloņus, eh, izbeidzam karu šajās valstīs, atrisinam attīstības problēmas, nevis ļaut cilvēkiem noslēgt jūrā, jo tās būs sekas vai Maķedonijā sākt Eiropu dalīt. Grieķija un Itālija ir lielas Eiropas kultūras valstis, un tām nav jākļūst par Eiropas bēgļu nometnēm. Un tas ir vēl sliktāk nekā situācija, kas bija augstā kara laikā. Paldies, Broka kungs. Papadakis kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī jaunās, šīs jaunās migrācijas pakotnes panākumi attiecībā uz pārvietu lietošanu, ir atkarīgi no tā, vai šie pasākumi tiks korekti piemēroti, jo, ja nē, tad uh, mums būs vēl viena izgāšanās tāda pati, kā mums jau bija ar iepriekšējo pārvietošanas programmu. Tā kā mums ir uh, jāturs pie iepriekš nolēmtā, jāaizstāv cilvēku tiesības, ir jāliek uzsvars uz likumīgajiem ceļiem, ir jāsadarbojas ar trešajām valstīm. Tātad tie ir galvenie elementi, kas būtu jāievēro jaunajā uh, um, migrācijas paktā. Mums ir nepieciešama kopīga ārējo robežu kontrola un jāpārtrauc nelegāls aktivitātes, bet tāpat laikā tas nenozīmē iekšējo robežu slēgšanu. Lavijas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! gribu pateikties arī komisējai par šiem priekšlikumiem, jo es domāju, ka tā iet pareizajā virzienā. Mums būtu jāsāk reāli investēt tajās valstīs, no kurienes bēgļi nāk, lai šie cilvēki varētu palikt savā eh, dzimtenē, lai tur būtu atbilstoši priekšnosacījumi attīstībai. Ļoti daudzi afrikāņi piedzīvo uh, demogrāfisku sprādzienu. Cilvēku skaits ir daudzkārtīgi pieaudzis pēdējās desmitgadēs, bet mums ir svarīgas uh, stabilas attiecības ar šo nāciju. Protams, mums ir jādara vairāk, un uh, Timermaņa kungs jau runāja par, uh, gan par pozitīvām, gan negatīvām pusēm, bet Es domāju, ka mēs varētu vērsties pret tām valstīm, kas solidāri nepiedalās šajā sistēmā Eiropā. Es domāju, ka visiem ir jāuzņemas vienlīdzīga atbildība. Visiem ir jāsadarbojas un Es domāju, ka ir ļoti svarīgi visiem aktīvi pilnībā iesaistīties šajā procesā. Paldies, Lavies kungs! Zilās kartītes jautājums no Franz Likas kunga lūdzu, vai jūs atbildēsiet? Jā, labi, lūdzu, jautājums. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgais kolēģi! ekonomiskās, sociālās situācijas dēļ un pilsoņu kara dēļ, kas notiek dažās Āfrikas valstīs, Eiropa redzēs arvien vairāk bēgļu savā teritorijā, it īpaši no Āfrikas. Vai jums nešķiet, ka galu beigās Eiropas Savienībai ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija, lai atbildētu uz šo svarīgo izaicinājumu, jo te nav runa tikai par praktiskiem pasākumiem vai efektīviem risinājumiem tagad. Mums ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο των 30 δευτερολέπτων. Η μπλε κάρτα δεν είναι ομιλία. Κύριε Λαβ... Zilā kartīte nav runa, lūdzu ievēro 30 sekundžu termiņu. Paldies par šo jautājumu. Jā, uh, šī stratēģija, par ko runājam, tā nav īstermeņa stratēģija, jo investīcijas Āfrikas valstīs mm, nenesīs atdevu īstermiņā. Mēs runājam par programmu, kas ilgs daudz gadu garumā. Mēs runājam par daudz miljārdu paketi. Uh, Un, protams, ir svarīgi, lai šī stratēģija būtu efektīva. Tai ir jābūt ilgtermiņa stratēģijai, bet īstermiņa perspektīvā mums ir jāizmanto citi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Paldies, Rodrīgas kungs, vien, kundze, viena minūte. Kolēģi, izvēle ir vienkārša. Vai nu Eiropa paliek kā vecais kontinents? aizsardzības pozīcijās, vai arī Eiropa veido partneru attiecības ar kaimiņu valstīm, atbalstot to attīstību, lai labāk kontrolētu migrāciju un atbalstītu bēgļus. Protams, tas nozīmē lielu uzņemšanos. Ir nepieciešamas investīcijas, bet es gribu pasvītrot, investīcijas nozīmē jaunas darba vietas. Un var radīt jaunas darba vietas gan cilvēkiem Eiropā, jauniem cilvēkiem Eiropā, gan arī kaimiņu valstīs. Un es domāju, ka būtu jāizmanto šie argumenti, lai pārliecinātu dalībvalsts atvēlēt vairāk resursu šai iniciatīvai, jo mums ir nepieciešams lielāks ieguldījums no dalībvalstīm. Gribētu norādīt, ka līdz šim jaunie cilvēki Eiropā ļoti labi to saprot. Viņiem jau ir daudz iniciatīvu šajā virzienā, un man ir prieks paziņot, ka pavisam drīz jauno cilvēku organizācijas nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem tieši šajā virzienā. Paldies, Rodrīgas kundze! Zilās kartītes jautājums no Teličkas kunga. Bet nu, Tiličkas kungs, jūs jau runājām, pirms, runājāt pirms desmit minūtēm, tādēļ es jums nedošu iespēju uzdot šo jautājumu, jo esam jau uh, pārtērējuši savu laiku. Tālāk dodu vārdu Ranzelkungam, lūdzu, pusotra minūte. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pasvītrot vienu lietu, kas man šķiet ir pati svarīgākā. Lai arī esam apmierināti ar šo komisijas iniciatīvu, tajā pat laikā mums ir jāsaprot struktūrālie rādītāji. Mēs runājam uh, par to, ka uh, mums ir jāaizstāv tie cilvēki, eh, kuri bēg eh, no kara vardarbības. Mums ir jāglāb cilvēki, kur slīkst jūrā. Tajā pat laikā eh, vajadzētu atcerēties arī par struktūrāliem cēloņiem, kādēļ rodas šīs bēgļu masas. Ir ļoti svarīgi, lai tiktu realizēti tie pakti, par ko ir panākt vienošanās ar Āfriku. Kā Portugāls, es labi pārzinu situāciju Āfrikā un es domāju, ka tā nav īstermiņa krīze. Es domāju, ka mums kaut kas ir kopumā jādara Āfrikā un Subsahāras reģionā. Uh, Es domāju, ka komisija iet pareizā virzienā, bet es domāju, ir svarīgi, lai Eiropas Savienības dalība valstis uh, to atbalstītu un lai viņi uh, arī ne tikai atvērtu savus durvis bēļiem, bet lai kontrolētu šo krīzi un piekrītot komisijas plānām. Un tādēļ noteikti uh, tur īkšķi par jums, lai jums šī programma izdotos. Uh, Paldies! Tālāk. Fajons kundze. Jā, nu, ņemot vērā nabadzību Āfrikā, eh, tā jau tur nav radusies eh, vakar. Un eh, es vēlētos, es tiešām gribētu, lai nav par vēlu izrādīt solidaritāti jo mēs diemžēl neesam pildījuši to, ko esam apsolījuši Āfrikas valstīm. Bet uh, migrācijas krīze gan nav tikai Eiropas uh, problēma, vien taču uh, mēs visvairāk ciešam no uh, sekām. Un es domāju, ka ir nosodāms tās dalība valstis, kas nepiedalās nekādos kopējos pasākumos. Uh, un nav nekāda izēja vienkārši aizslēgt Eiropas eh, robežas. Bez tam ir jāraugās, lai Eiropas nauda nenoknāktu un nepareizās rokās ir jāstās, kam, eh, kādās rokās ir šī nauda nonāk. Mums ir jāmeklē droši partneri Āfrikas valstī eh, sadarbībai un jāizveido droši migrācijas ceļi. Balkāna ceļš ir slēgts un Līdz ar to vienīgais ceļš paliek vidusjūra, kurā arvien vairāk cilvēki iet bojā. Ir jānorāda arī uz dažādām nepilnībām, piemēram, eh, tie bēgļi, kas nonāk ehm, Grieķijā tikai uh, pa Skype var iesniegt uh, pieteikumu patvērumam, taču ne visur ir, šajās nometnēs ir pieejams pat elementārs internets. Un tā kā mums ir jāizveido patiesa sadarbība gan ar dalību valstīm, gan ar Āfrikas eh, valstīm, dibinot cilvēciskus kontaktus. Paldies Važonas kundzei. Eh, nedošu eh, zilās kartītes jautājumu iespēju kolēģim, kas jau uzstājās pirms desmit minūtēm, tieši tāpat kā Teličkas kungam. Es saprotu, ka ir liela interese mm, par šo diskusiju, bet mēs esam ļoti iekavējuši. Kirkos kungs nākamais. Jā, nu mēs vērojam, ka Āfrikā ir iedzīvotāja skaita uh, ievērojams pieaugums, um, vienlaicīgi palielinās uh, nabadzība, un tāpēc ir jautājums, vai uh, risinājums ir tas, ka mēs miljoniem Āfrikas uh, iedzīvotāju uzņemsim Eiropā. Uh, droši vien, ka nē. Un mēs piedāvājam šo jauno uh, sadarbības ietvaru ar daudz dažādiem stimuliem, uh, Um, pašām Āfrikas valstīm un mūsu tuvākajām kaimiņu valstīm. Ja jūs mūs varat pārliecināt, ka šis plāns kaut ko darīs, uh, lai sekotu naudai un lai neļautu to nevajadzīgi izšķērdēt, lai uh, patiešām būtu atklātība un pārskatāmība par naudas izlietojumu, tad uh, šis priekšlikums būs uh, kā vērts. Ja nē, tad tas būs kārtējs mehānisms, kas vienkārši uh, um, nodos līdzekļus pie varas esošajiem Āfrikā, Eiropa maksās, lai viņi vienkārši uzņem atpakaļ savus pilsoņus. Paldies! Līdz ar to mēs esam uh, vēl. Uh, Šlājens kundze. Jā, es saprotu, ka investīcija plāns Āfrikai ir ļoti svarīgs. Tas dos labumu caur sadarbības programmu. Neskatoties to, šis priekšlikums liek pārāk koncentrējas uz sadarbības stiprināšanu trešajās valstīs un kapacitātes stiprināšanu trešajās valstīs, mm, eh, lai pasargātos no tā, ka pilsoņi nokļūst mūsu kratos dokumentā ir noteikti nosacījumi, noteikti, kas zināmā mērā mm, grauju sadarbības gāru. Faktiski e, šies te nolīgumi ar trešajām valstīm faktiski būtu jābalst uz vienlīdzības principiem e, robežu stingrāka aizsardzība diez vai atrisinās problēmu ar migrācijas cēloņiem. Un jāsaka, mēs nevienmēr esam pildījuši arī savus e, solījumus. Uh, ārpakalpojumu, tā teikt, slēgšana mūsu robežu apsardzē vai robežu apsardzes uzticēšana citiem nebūs īstais risinājums. Paldies, un līdz ar to mēs tiešām esam izsmēluši runātāju sarakstu un varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Mm, ir pietiekušies 17 runātāji, protams, ka jūs saprotat, ka 17 runātājs. Mēs nevaram atļauties uzklausīt. Mēs uzklausīsim piecus no katras politiskās grupas pa vienam. Un Kelī kungs eh, pirmais lūdzu. Jā, es esmu klaus, eh, sakošiem debatēm no paša sākuma. Šis ir ļoti pretrunīgs jautājums. Un arī risinājumi un uzstāšanās, protams, tādi ir. E, vēlos e, novērtēt e, komisijas darbu, jo šis ir ļoti uh, liels izaicinājums un svarīgi šeit ir uzņemtās, uzņemties līderu vadību, un šis līderības ļoti bieži trūkst partnerību veidošana ar Ziemeļāfrikas valstīm. Jā, tas ir saprātīgi, izņem, izmantojot kā svīru tirdzniecības un sadarbības politiku, dodot tiem, kam tas ir vajadzīgs visvairāk un veidojot legāls migrācijas iespējas. Un īpaši uzsvars uz to, ka šī ir globāla pro problēmu. Un tieši tāpat kā COP21 ietvaros mēs nerisinājām problēmas vieni, arī šī ziņā būtu vajadzīgs globāls risinājums. Paldies! Paldies! Un tālāk Mits kundzei vārds. Paldies, priekšsādātā kungs! Es trīs gadus šajā parlamentā runāju par migrāciju un problēmām, ko tā izraisa. Es vienmēr esmu uzsvērus, uzsvērus to, ka jācenšas palīdzēt viņiem nodrošināt nākotni pašu zemē. Mm, bet ir, protams, jāglāb cilvēku dzīvības vidusjūrā. No otras puses jāierobežo nekontrolētā migrācija. Uh, E, man bija prieks dzirdēt, ka, komisāri, ka komisija runāja par koncentrēšanos uz Āfrikas valstīm un attīstības veicināšanu tajās pašās, iesaistot arī privātu sektoru e, investīciju programmās. Ta, tomēr ir jāraugās, lai investīcijas m, mm, tiešām uh, nāktu par labu šo valstu iedzīvotājiem. Pretējā gadījumā mēs neko neatri, neatrisināsim. Uh, Paldies, un tālāk pārdošu eh, Tabaskī kungam. Cienējamie kolēģi, liels paldies! Cienījamie komisijas eh, pārstāvi! Komisijas priekšlikums eh, krīzes risinājumiem pārtikt aprakstīts kā uh, tukšs sprādziens, jo uh, Mm, savā laikā jūs teicāt, eh, jā, visi ir aicināti un tā tālāk, bet eh, līsnībā daudziem no tiem, kas ir ieradušies, nav nemaz tiesību šeit būt. Faktiski arī nekas nav darīts ar eh, šo te sadalīšanu. Mm, ļoti maz cilvēki ir pārdalīti starp dalību valstīm. Izgāšanās bija arī nolīgums ar Erdogānu kurš patiesībā uh, apspiež demokrātiju pat savā valstī, un maksāša, miljardu maksāšana Erdoganam arī bija milzu kļūda. Nu, ir kolēģi, kas apgalvo, varam uzņemt visus migrants. Nu, tad paņemiet pie sevis uz mājām kādu migrantu ģimenīti un paskatīsimies, kā tas darbosies. Paldies! Uh, Desarnēzes kundzē vārds. Mm, paldies, priekšsēdētāji. Jā, šīs debatas bija ļoti interesantas, bet man jāsaka, es būtu vairāk gribējusi dzirdēt. Mums ir diezgan skaidrs redzējums par to, kā jāvirzās uz priekšu. Mums ir jādarbojas divos virzienos. Vispirms jau attīstības politikas virzienā nepieti, nav nekāda jēga te sāk spriedulēt, kurš maksā vairāk, kurš mazāk, kā pārstrādā, bet mums ir jā, reāli jāpārveido attīstības palīdzības politika un jāizveido legāls migrācijas kanāls, lai cīnītos pret nelegālo migrāciju. Ir jānodrošina daudzkārtējas iebraukšanas vīzas, lai legāli imigranti varētu ierasties Eiropā, strādāt šeit dažus mēnešus Īpaši tas attiecas uz celtniecības un lauksaimniecības e, sektoru, kurā ļoti daudz tiek nodarbināti nelegāli imigranti. Un tikai tā mēs varam cerēt, ka mēs patiešām varēsim arī izsināt šo problēmu. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Saka Abons kungs, jā, nu, protams, jūsu nodomi ir labi, bet man liekas, tas viss nāk nedaudz par vēlu. E, es domāju, ka varbūt savā ziņā tā ir liela tuvredzība no dalību valstu puses. E, daudzi migranti mirsta ceļā uz Eiropu Un mēs jau sen uh, zinām, ka esam darījuši par maz, bet varbūt no otras puses gluži otrādi par daudz. Jautājums par to, kādas garantijas Eiropas komisija mums var sniegt, mm, lai mēs tiešām main, mainītu savu ārpolitiku, kultūra politiku, militāro politiku un politikā tiecībā pret Āfriku. Mums nav nekādu īstu stratēģiju un nekādu strateģisku saistību. Uh, Paldies, līdz ar to došu, esam noslēguši brīvā mikrofonu procedūru, došu vārdu Mogarīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos atbildēt uz komentāriem un būšu atklāta. Es teiktu, ka būtu ļoti noderīgi izlasīt pašu priekšlikumu, lai varētu runāt par faktiem. Uh, šodienas debatēs tika jauktas kopā daudzas dažādas lietas. Ferhofštāt kungs, žēl, ka viņš ir devies projām, sākumā prasīja, vai tā nav atkārtošanās eh, darījumam ar Turciju, bet šīs divas situācijas ir pilnīgi uh, atšķirīga situācija. Kā Frants minēja sākumā ar Turciju, mums pārsvarā runāja par Sīrijas bēgļiem. Tā ir, cerams, pagaidu situācija. Uh, Um, tur ir uh, bēgļu plūsma, patvērumu meklētāji, kas ir viena uh, starptautiska ietvara uh, iekšienē. Un mēs cenšamies to risināt, un lietošu vārdu, kas man absolūti nepatīk, bet uh, tāda nu ir realitāte mūsu politikai, runa ir par ārkārtas režīmu. Tas, kas šobrīd tiek apspriests, ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Tas balstās uz faktu, ka uh, Ar Āfriku mums ir kopīgas intereses strādāt pie kontinenta attīstības, balstoties uz partnerību. Daži no jums prasīja, kā Āfrikas e, kolēģi e, reaģē uz to. Ļoti labi reaģē. Vakar biju Ņujorkā. Padomē, e, Āfrikas valstis, Latvijas Amerikas valstis, uh, sacīja, ka tas ir pareizais veids, kā rīkoties, jo beidzot tiek ieguldīts ne tikai attīstībā, kas arī pats par sevi ir pareizi darīts, un es, starp citu, lepojos ar to, ka Eiropas Savienība ir pirmā vietā pasaulē kā donora. Varu minēt jums arī skaitļus starptautiskie vairāk kā puse no oficiālās attīstības palīdzības visā pasaulē. 68 miljārdi eiro 2015. gadā, di, vairāk kā 20 miljārdi Āfrikai. Un tas tā arī paliks, un es ar to lepojos. Tas ir pareizais uh, risinājums, bet ir cita problēma. Dodieties uz Etiopiju, parunājiet ar sievietēm, kas brīvprātīgi atgriezās nevis no Eiropas, bet no līča valstīm, jo viņas tur kļuva par vergiem. Uh, Mēs atbalstam sabiedriskās darba organizācijas projektus, ļaujot eh, sievietēm integrēties atpakaļ kopienā un eh, dabūt darbu. Uzklausiet viņu stāstus un tad nāciet runāt par to, ka mēs vienojamies uz viņu rēķinu. Nē, mēs aizstāvam viņu dzīvības un tiesības. Ejiet, parunājiet ar jaunajām Nigērijas meitenēm, kas kļuva Eiropā par seksa verdzenēm Un tad pastāstiet man, ka vienošanās, ko mēs vēlamies slēgt ar Nigēriju, nav vērsta uz to, lai mēs aizsargātu viņu dzīves. Nu, mēs eh, neglābjam dzīvības tikai jūrā. Viņu dzīvības ir iespējams glābt jau eh, ceļojuma sākumā. Dodieties uz Lampedūzu un paklausieties eh, izdzīvojušo stāstus. Ja nevarat tur, ne, tad uh, noskaties filmu Fokamāri. Uh, bija prezentācija pirms e, pāris mēnešiem Briselē šai filmai e, Eiropas parlamentā. Uzklausiet šos cilvēkus, kas stāsta, kā viņi kļuvuši par vergiem jau no ceļojuma sākuma posma. Ķēdē saslēgti šķērsojot tūkstnešus, e, ieslēgti cietumos Lībijā un pēc tam nonākuši laivās Mums ir humānas pienākums, un arī Āfrikas eh, partneriem mūsu ir pienākums glābt šo cilvēku dzīvību, un par to mums mēs arī runājam. Darot to kopā ar starptautiskajām aģentūrām, sākt, sākot ar IOM, un eh, ANO augsto komisariātu bēgļu jautājumos. Tas tieši tas, par ko mēs runājam - darba vietu izveide. Āfrikas sievietēm, Āfrikas jauniešiem, dodieties uz Agadas, kas dzīvoja no turisma, pirms drošības situācija padarīja to neiespējamu. Piedāvāt šiem jauniešiem darba iespējas, kas nav saistīta ar eh, kontrabandas tīkliem vai kriminālām organizācijām. Tas ir svarīgi. Strādāt pie izglītības jautājumiem, pie sociālās attīstības, pie cilvēktiesību jautājumiem un cilvēka aizsardzības. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Vai ar to pietiek? Nē. Bet piedodiet, ja mēs nekad nesāksim darīt pareizās lietas, tad pēc desmit gadiem cilvēki, kas nāks pēc mums, saskarsies tieši ar to pašu situāciju. Un es ceru, ka cilvēki, kas bija pirms desmit gadiem, ja viņi būtu veikuši šīs pašas izvēles tad, tad varbūt šobrīd Āfrikā būtu labāka situācija un arī Eiropā. Mums kaut kur jau mums ir jāsāk. Mēs labi zinām, ka šis priekšlikums 24 stundu laikā nepārvērtīs šo situāciju pilnībā, bet to nevarētu izdarīt neviena politika. Un mums ir jāpārstāj tirgot ilūzijas e, Eiropas iedzīvotājiem. Bet ir labas lietas, kuras mēs varam sākt konsekventi darīt partnerībā, un tad lietas mainīsies. Mums vienkārši ir jāsāk. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd ierosinam. Tas ir e, saistīts ar e, regulārs migrācijas eh, kanāla atvēršana. Tā nav man tieša atbildība, bet tas ir nepieciešams. Tas tāpat ir saistīts ar nepieciešamību, ka dalību valstīm ir jāiesaistās, jādara savs, sava darba daļa. No Āzijas līdz Latvijai, līdz Ziemeļamerikai un starptautiskajām organizācijām, ANO sistēmai un mūsu Āfrikas partneriem. Visiem ir jāiesaistās, jo vienīgais, kas var mainīt Āfriku, Jo gal galā ir nevis mūsu eh, pakti, bet Āfrikas eh, vadošā loma. Un tur mēs eh, ļoti skaidri arī runājam, jo nav cita veida, kā mainīt sabiedrību Āfrikā, kā investējot, protams, bet kopā ar investīcijām radīt apstākļus, lai investīcijas varētu plaukt. Nu, tas ir nodrošināt tiesiskumu, respektīvi likuma varu. Ja vēlties ceļot no vienas Āfrikas eh, galvaspilsētas citu, ir jālido cauri Eiropu. Vai tas ir loģiski? Ir jā, jāattīstē infrastruktūra, jānodrošina drošības situācija atbilstoši, kas ir atbilstoši Eiropas investīcijām un arī Āfrikas investoriem. Un jā, tā var būt situācija, kur visi ir ieguvēji. Un visbeidzot, daži no jums eh, pieminēja to, ka migrācijas plūsmām krītoties austrumu maršrutā, mēs redzam pieaugumu e, vidusjūras e, reģionā. Es jums teikšu tā, paskatieties uz skaitļiem un galvenokārt uz nacionalitātēm. Tā, tie ir divi atšķirīgi maršruti un šobrīd saiknes nav. Pagājušā gadā caur Lībiju uz Sicīliju šajā uh, plūsmā bija daudz sīriešu. Šobrīd tā tas nav. Šobrīd mēs neredzam, ka šīs plūsmas būtu pārvirzījušās. Vienkārši Āfrika ir jauna, nabadzīga un saskaras ar dramatiskām sekmām, sekām, kas izriet no klimata pārmaiņām. Un tas notiek eh, tad, ja mēs nestrādājam ar ilgtermiņu perspektīvu mainīt šīs lietas. Un tas ir tas, ko mēs ierosinām jums šodien darīt. Paldies! Tālāk arī kom, Eiropas komisijas vārdā vicepriekšsēdētājs Timermans kungs. Dažas piezīmes eh, tikai papildinot augstās pārstāvs Mogherīnī sacīto. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka vienīgais veids, kā mēs varam saglabāt humānu bēgļu politiku, kas balstītos uz mūsu pamatvērtībām, ir skaidri nodalīt cilvēkus, kuri ir uh, pelnījuši starptautisko aizsardzību un cilvēks, kuri ierodas Eiropā, tāpēc, ka viņi redz ekonomikas iespējas eh, Eiropā. Mēs to esam dzirdējuši atkal un atkal, un arī šodien šeit. Cilvēki izliekas, ka visi, kas ierodas Eiropā, ir ekonomikas migranti. Es dzirdēju to skaidri no jū, dažiem jūsu deputātiem. Tas ir lēts veids, kā atbrīvoties no morāls un juridiskas pienākuma palīdzēt cilvēkiem, kuriem pienāk starptautiskā aizsardzība. Bet tas bija iespējams, tāpēc, ka mēs nepietiekami skaidri nodalījām cilvēkus, kuriem pienāks starptautiskā aizsardzība, no cilvēkiem, kuriem tāda nepienāks. Kāpēc? Tāpēc, ka pārāk daudzus gadus Grieķija un Itālija tika atstāta, vie, atstātas vienas pašas tik galā ar šo problēmu. Viņi prasīja atkal un atkal Eiropas risinājums, bet vienīgā atbilde no Eiropas bija tā nav mūsu problēma, tā ir jūsu problēma, tieciet paši galā. Tagad mums ir nepieciešams atrisināt šo problēmu. Un vienīgais veids, kā to ilgspējīgi izdarīt, ir veikt to Eiropas veidā un līmenī. Vienīgais veids, kā to izdarīt, nodrošinot visas Eiropas atbalstu humānai bēgļu politikai, ir atrisināt ekonomikas migrācijas jautājumu ilgspējīgā veidā. Un pakti ar Āfrikas valstīm ir viens no veidiem, kā to izdarīt, un tāpēc es tiešām ticu, ka šis ir pareizais veids, kā to darīt. Es nedzirdēju nevienu, e, kurš kritizēja un e, ierosināja kaut ko labāku. Ja jums ir kaut kas labāks, e, padomā, nē, bet pateikt, laidiet visus iekšā Eiropā ir ātrākais veids, kā izbeigt mūsu humanitāro politiku un bēgļu uzņemšanu Eiropā. Un ātrākais veids, kā dot iespēju populistiem pateikt, ka visi, kas ierodas uh, Eh, Eiropā ir oportunisti, kas meklē labākas iespējas. Pastāstiet to ģimenei, kura bēg no Rakas, kas bēg no Alepo, no bombardēšanas tur. Pastāstiet viņiem, ka viņi ir ekonomikas eh, bēgļi. Tas ir skandalozi. Tāpēc mēs uzskatām, ka daļa no visaptarošu ilgtermiņa migrācijas un bēgļu politikas ir jāspēj pierādīt, ka mēs varam atgriezt cilvēkus uz izcelsmes vietām, ja viņiem nepienāka startautiskā aizsardzība. Un kas ir vēl svarīgāk, ir, ka mēs radam iespējas Āfrikas valstīs, lai ekonomiskā izaugsme nepazustu, tās augļi nepazustu elites kabatās, bet gan, ka no tā iegūtu visi talantīgie cilvēki, ka cilvēkiem būtu iespējas savā izcelsmes valstī veidot savu dzīvi. Tas mums ir jāizdara. Un, protams, ka tas nebūs iespējams e, tikai mums vieniem pašiem. Mums ir nepieciešams, lai dalība valsts iesaistās. Un lielākā problēma šeit ir nevis finanšu trūkums, bet skaidras virzības trūkums, saskaņotas rīcības trūkums, darīt visu 28 valstu saskaņotu rīcību veikt, tātad e, rīkoties vienā virzienā. Tā vietā, lai Ehm, balstītos uz eh, postkoloniālām idejām, ko darīt ar Āfrikas valstīm. Ehm, ir nepieciešams sakārtot šīs lietas. Un noslēgumā priekšsēdētājums. Neaizmirsīsim, ka mēs šeit runājam par cilvēkiem. Mēs nerunājam par kaut kādiem skaitļiem vai priekšmetiem. Mēs runājam par cilvēkiem, kuriem ir sapņi, tāpat kā jums un man, kur vēlas labāku dzīvi saviem bērniem, kuri nevēlas, lai viņus eh, pamet bagātās pasaules daļas. Man bija brīnišķīga pieredze Zviedrijā pagājušā nedēļa. Valsts, kas ir uzņēmusi uz, uz vienu iedzīvotāju visvairāk bēgļu, vairāk kā 160 tūkstoši kopumā. Ta tagad viņiem ir iespējas, ka mēs sākam atgūt kontroli. Jūs redzat, ka noskaņojums Zviedrijas sabiedrībā uh, ir tāds, ka padarīsim to par veiksmes stāstu. Uzņēmumu tūkstošiem prakses vietu piedāvā um, bēgļiem, uh, skolas piedāvā vietas, kopienas uzņem savus uh, jaunos uh, iedzīvotājus. Un es ceru, ka nākamnedēļ mēs Eiropas čempionātā redzēsim Zlatanu Ibrahimoviču, kurš ir viens no zvaigznēm. Uh, dēls cilvēkiem, kas eh, bēga no Balkānu kara pirms 20 gadiem un tagad ir lepns ar to, ka ir Zviedrs un Zviedrija lepojas ar viņu. Paskatīsimies, cik zlatani mums būs pēc 20 gadiem Zviedrijā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Timerman kungam, uh, Magrīnī kundzei.